Jā. Liebe kolēģin, liebe kolēģin. Cienījamie kolēģi, sveicu jūs visus. Sāksim mūsu sanāksmi. Es sveicu arī Olaf pārstāvis un tāpat sveicu arī Džilgens Kvīnas kundz, kas ir mūsu vidū. Neliela paziņojuma attiecībā uz uh, darba kārtību. Mēs mainīsim vienu punktu. Mēs izskatīsim sesto punktu vispirms un pēc tam piekto. Es ceru, ka nevienam iebildumu nebūs. Šķiet, ka mēs bijām jau vienojušies par to iepriekš. Tālāk, um, iepriekšējās sēdes protokols. To varam uzskatīt pat par pieņemtu, bet man vēl būtu daži paziņojumi, pirms mēs sākam izskatīt punktus, kas ir darba kārtībā. Mēs vēlētos, lai jūs savās grupās runātu par šo jautājumu, jo mēs noteikti pie tā atgriezīsimies arī vēlāk. Jā, acīm redzot, ir radušās problēmas ar jaunajām tehnoloģijām. Jā, tātad pirmais punkts - trialogs trilogu um, mēs esam pabeiguši. Tas bija diezgan sarešķīts jautājums. Fan Brentes kundze bija mūsu referente un virkni kolēģu piedalījās šajās sarunās, centās panākt vienošanos ar padomi. Mums izdevās novest šīs sarunas veiksmīgi un es pateicos visiem tiem, kas strādā pie šie jautājumi Diemžēl visi uh, nav šeit ieradušies, bet nu lai nu kā. Tālāk nākamais paziņojums priekšsēdētāja konferencē pagājušajā nedēļā Strasbūrā mums bija ilgstoša diskusija par vienošanos pirmajā lasīmā. Par to noteikti arī diskutēsiet savās politiskajās grupās. Bet es vēlētos sniegt dažus sākotnējos komentārus, kas ir diezgan nozīmīgi. Vispirms ir paredzēts izvērtēt šos, eh, šīs vienošanās pirmajā lasīmā Mums ir jādomā par šo jautājumu, jo šo gadījumu ir dar, darvien vairāk. Ja es pareizi atceros, tad runa ir par 70%. Skaitlis ir diezgan ievērojams, un es piekrītu grupu priekšsēdētāju izteiktajām bažām. Mums ir jācenšas panākt vienošanās pirmajā lasījumā, un jācenšas panākt kompromisus demokrātiskā veidā, jo jāsaka, ka atsevišķiem deputātiem ir, ir arvien mazāk iespēju piedalīties, un es domāju, ka tas nav pareizi, vismaz ne šādā apmērā. Tālāk. Jurija komiteja balso par jautājumiem, kuros varbūt nav nekādu iebildumu. Arī mēs varētu izraudzīties līdzīgu darba metodu, bet katrā ziņā es domāju, ka mums būtu jāpadomā par šo jautājumu. Un noteikti būtu jāizvairās no tā, ka šis fenomens vēršas plašumā. Nu, būtu vērtīgi varbūt, lai, ja jūs visi pārskatītu reglamentu, jo tad, kad runa ir par pirmo lasījumu, ir jāievēro virkne priekšnoteikumu un posmu soļu, kas jāspēr, un to mēs cenšamies arī panākt, un tā tad, ja mēs vēlamies panākt vienošanos pirmajā lasījumā, mums ir jāraugās uz to, lai visi nepieciešamie priekšnoteikumi tiktu ievērot. Tātad to lūdzu nozaudiet kā signālu savām politiskajām grupām. Trešais paziņojums par koordinatoriem mēs jau runājam diezgan ilstoši. Tālāk paši iniciatīvas ziņojums par komisijas paziņojumu par siltumnīca efekts gāzu emisijām. Es informēju, ka mēs saskaņā ar 51 pantu vēlētos piedalītos, ne, piedalīties, nebūtu labi, ka komisija uzņems visu to darbu, kas būtu arī mūsu darbības lauciņā. Mēs jau esam saskārušies ar līdzīgām problēmām pēdējo mēnešu laikā. Tātad es runāju par 51. punktu. Vīdas komiteja to noraida, un mums būs jādomā par to, kā rīkoties tālāk. Es jau runāju ar NV komitejas priekšsēdētāju, kas piedāvāja, ka mēs varētu izmantot 50. pantu. Uh, Un es teicu, jā, mēs varētu par to runāt, mēs varētu par to domāt, bet tikai tādā gadījumā, ja mēs garantējam to, ka runa ir par nozari, kurā mums ir kompetence, tā piemēram attiecībā uz siltumnīca efektas gāzēm, kas attiec uz pētniecību un rūpniecību. Mēs esam vienīgie, kuriem ir attiecīgā kompetence rīkoties. Sekretariāts, tad, kad es aicināju to informēt par tām nozarēm, kuras attiec uz mums, uh, un kurus mēs attiecīgi iesniegtu NV komitejai, mums lūdzu vienoties, jā, es esmu gatavs piekrist arī kompromisiem, bet tikai ar noteiktiem priekšnoteikumiem. Nevar būt tā, ka trīs ceturdaļas tēmu, par tām mēs vienojamies, un ka kāds strādā mūsu darbības jomā. tad, tad es eh, noteikti nāšu klajā ar priešlikumu. Es jau apsveicu Fan Brentu kungu ar lieliski paveikto darbu strādājot trilogā. Šis jautājums nebija vienkāršs. Nu, tas arī būtu pagaidām viss no manas puses. Ja jums komentāru nav, tad mēs varam pievērsties ceturtajam punktam darba kārtībā, kas ir apmaiņa ar pētniecības jaunājumu un zinātnes komisāri. Mairu Džiogēnu Kvinu, un es dodu vārdu Džiogēnas Kvinas kundzei. Laipni sveicu jūs šeit. Ja vēlties, jūs varēsiet uzdot arī jautājumus, cienījamie kolēģi, un komisāri varēs jums atbildēt. Tagad vārds komisārs kundzei. Lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Godētais priekšsēdētāji kungs, godētie trīs komitejas locekļi, vēlos pateikties jums par šo iespēju tikties ar jums šajā pēcpusdienā. Gribu sniegt jums arī pārskatu par Eiropas komisijas darba programmu 2011. gadam. Pētniecības inovācijas un zinātnes jomā, kā arī nākt klajā ar Innovation Union flagship iniciatīvu, kur pieņēma Eiropas komisijas 8. oktobrī ņemot vērā 20, Eiro 2020 stratēģiju un inovācijas um, savienību, nākamajai uh, programmai ir jāņem vērā arī izaugsme. Un ir jāatrisina sāpīgas uh, izaicinājumi. Mums ir arī ļoti cieši ir jāraugās, kādā veidā mēs varam arī uh, efektīvāk izmantot mūsu fondus, lai varētu nodrošināt lielāku inovāciju. Īpaši uzmanību jāpievērš Eiropas inovācijas partnerībām, par to runāšu pēc brīža vienkāršošana gan formā, gan arī īstenošanā. Tas arī būs viens no galvenajiem aspektiem, kurš vadīs mūsu darbu pie FP8. Mums ir arī jāraugās uz mūsu ambīcijām, lai mēs varētu nu, izveidot Eiropas pētniecības uh, zonu līdz 14. gadam. Arī FP7 mums ļaus uh, ņemt vērā galvenos indikātors, izveidot FP8. Un tad ir vairāk jautājumu, kādā veidā šis ietvers ir jāstrukt, kādam jābūt šim ietveram, kādi jāizmanto instrumenti, lai varētu sasniegt Eiro 2020 stratēģijas mērķus un jo īpaši attiecībā uz inovācijas savienību pēc iespējas efektīvāk. Meklēsim arī, lai iesaistītās puses aktīvi piedalītos, būs plašas konsultācijas, pirms komisija noslēdz darbu pie FP8 Šī konsultācija tiks bāzēta uz paziņojumu, kur tiks atrunāti šie galvenie jautājumi, kur tiks pieņemti 2011. gadā komisijas leģislatīvo priekšlikumu pieņemšanu jaunajai iet, jaunajam ietveram. Tiks pieņemti 11. gada beigās, ņemot vērā arī pēdējā gada progresu. Tomēr Eiropas pētniecības zonas izveidošana ir visai lēna. Mums ir nepieciešams juridiskais pamats, tas ir atrunāts Lisabonas līgumā, Inovācijas Savienība priekšlikuma 2012. gadam, ir ietvars, kā arī pasākumi, lai varētu mazināt mobilitātes šķēršļus un pārobežu sadarbību. Tas viss tiek stiprināts līdz 14. gadam. Ir, uh, ierēji ietvers tiks arī attīstīts kopā ar sinerģiju ar iepriekšējām um, programmas ietveriem un citām Eiropas Savienības uh, programmām un stratēģiem, jo īpaši digitālo uh, uh, programmu, ja, jaun, par, programmas par jaunatni, rūpniecības politiku un tam līdzīgi. Šis ietvers ir ļoti svarīgs solis, lai attīstītu ierēju Komisija tādējādi pilnībā, komisija apņems strādāt kopā ar Eiropas parlamentu, lai izstrādātu šo ietvaru, vispirms izveidojot konsultācijas 11. gadā, un tad nāksim klajā ierai ietvaru prezentāciju 12. gadā. Un visbeidzot, līdz 11. gada beigām komisija nāks klajā ar Eiropas bioekonomisko programmu piedāvātā iniciatīva atbildēs uh, 2020 stratēģijai, kuri nepieciešams tātad veikt, veicināt inovācijas. Uh, un līdz 20. gadam arī izveidot bioekonomiku kā vienu no inovācijas savienības sastāvdaļām. Komunikācija ir arī paredzējusi atrunāt visus e, rūpniecības un lauksamniecības bioekonomijas aspektus. Un tagad es vēlētos ar jums priekšsēdētāji dalīties uh, galvenajos elementos, kāda ir šajā inovācijas e, savienības uh, iniciatīvā. Uh, Mēs esam arī konsultējušies, uh, lai mēs varētu iekļaut konkrētus priekšlikumus un rīcības šajā iniciatīvā, balstoties uz ļoti daudziem komentāriem un ieteikumiem un ņemot vērā arī mūsu analīzi par to, kāda ir Eiropas Savienības inovācijas ekosistēmas priekšrocības un trūkumi. Iniciatīvā ir vairāk gan elementi. Pirmkārt, komisija nāks klajā ar pasākumiem, lai uzlabotu piekļuvu finansēm Šeit būs nepieciešama arī tātad pārobežu kapitāla režīma sadarbība ar Eiropas investīcijas banku, lai varētu izveidot Eiropas Savienības schēmas, piemēram, Risk Sharing Finance Facility. Un arī uh, pārobežu sadarbību investīciju jomā. Otrakārt, mēs arī uh, atbalstīsim esošos pētniecības iniciatīvas komisijnieks klajā ar pasākumiem, lai varētu izveidot Eiropas pētniecības zonu līdz 14. gadam arī nodrošināt konsekvences starp Eiropas un nacionālajām pētniecības politikām un arī mazināt uh, mobilitātes šķēršļus pētniekiem. Mēs arī Uh, nodrošināsim piekļuvi uh, valsts veikto pētniecību rezulta, pētniecības rezultātiem. Eiropas pētniecības padomes loma un arī Eiropas inovācijas un tehnoloģija institūta loma arī būtu jāstiprina komisija. Arī stiprinās eh, zinātnisko pamatu, izstrādāt jauns politikas. Trešais. Nākamgad komisija nāks klajā ar Eiropas eh, Design Leadership Board un Euro European Design Excellence Label. Ceturtais. 2011. gadā komisija nāks klajā ar visaptverošu pētniecības programmu valsts sektorā un sociālā inovācijas uh, nozarē, kā arī ar citiem pilotprojektiem. Mm, arī Eiropas sociālās inovācijas uh, pilotprojekts, lai varētu arī sociālajiem inovātoriem sniegt uh, nepieciešamo ekspertīzi koncentrēties uz Eiropas sociālā fonda programmām. Piekārt, komisija piedāvā, lai valdības arī paredzētu nepieciešamo būdžetu valsts iepirkumiem, iegādājoties inaktīvus produktus un pakāpojumus. Tādējādi tiktu radīt vismaz 10 miljārdu eiro liels eh, tirgus inovāciju tirgu. Komisija arī nodrošinās eh, vārdlīnijas, rekomendācijas eh, dažādām dalībvalstīm. Sast. Otrkārt, nākamā gada sākumā komisija nāks klajā likumdošanas priekšlikumiem, lai varētu pātrināt un modernizēt uh, normu izstrādi, lai varētu nodrošināt savstarpējo savietojamību un ātrāku inovācijas septītais Eiropas intelektuālā uh, īpašuma režīms ir uh, jāmodernizē ar Eiropas, attiecībā ar Eiropas Savienību patentu. Tas ļaus uzņēmējiem ekonomēt vismaz 250 miljonus eiro gadā. Astotais. Struktūrālais uh, arī uh, struktūrālai fondi un arī valsts uh, atbalsts uh, tiks pārskatīts, lai varētu veicināt inovācijas, lai varētu labi dalību valsts varētu veiksmīgāk izmantot 86 miljārdu eiro struktūrālo fondu pieejamos līdzekļus uh, no finanšu perspektīvām 7.13. gada periodā lai šīs līdzekļi vairāk tiktu uh, tērēti inovāciju veicināšanā. 11. gadā tiks paskatīts uh, valsts atbalsta ietvers 9. punkts. Komisija ir apkopojusi arī 25 indikātorus, kā arī ir sāraksts ar uh, efektīvām uh, inovāciju sistēmām. Tiek izstrādāt jauni indikātori, lai es balstītos uz šiem uh, veiksmes stāstiem un pie tiem strādāsim divus nākamos gadus desmit. Eiropas inovācijas partnerības arī mobilizēs iesaistījās puses, vai tie būtu Eiropas reģionāla vai nacionāla līmeņa, gan valsts, gan privātajā sektori, lai varētu cīnīties pret sociālajiem izaicinājumiem, un Eiropa šajā ziņā varētu kļūt par uh, pasaules slagmeni. Mums arī partnerība pētniecības attīstības lo, jomā komisija arī nodrošinās uh, nepieciešamos līdzekļus, lai varētu arī piesaistīt iesaistīto pušu finansiālu mm, līdzdalību. Arī 2011. gada sākumā tiks uzsākt, pa, uzsākt partnerības pilotu projekti, piemēram, enerģētikas, gudro pilsētu mobilitātes jomā, ūdens efektivitātes, uh, ne, enerģiju maz patērojošie izēja materiāli un ilgspējīga lauksaimniecība šajās jomās. Komisija cieši strādās ar Eiropas parlamentu, tāpat kā ar uh, padomu un dalību valstīm, lai varētu izrunāt šo partnerības konceptu, raudzītos, kādi varētu būt uh, iespējamās partnerības projekti un kādā veidā tos varētu pārvaldīt. Šī iniciatīva tika izskatīta konkrētspējas padomē 12. oktobrī un tiks arī atrunāta šī 26. Eh, novembra konkrētspējas padomas secinājumus. Eh, prezidents Barozo nāks klajā ar šo iniciatīvu Eiropadomas sanāksmē decembrī. Un es vēlētos arī dzirdēt šīs komitejas viedokļus par eh, šo Eiropas inovācijas partnerību. Es zinu, ka jūs esat izvēlējusies Džudits Mērkīs kundzi kā itri eh, ziņotāju šai uh, iniciatīvai un vēlos ar viņu cieši sadarboties. Inovācija ir absolūti fundamentāla, lai varētu nodrošināt ilgspējīgu attīstību, zaļāku sabiedrību. Es ļoti ceru, ka Baro, prezidents Barozo un es, mēs arī varēsim rēķināties ar Eiropas parlamentu atbalstu, lai mēs varētu izveidot inovācijas savi, savienību. Thank you. Herzlichen Dank. Erste Wortmeldung liegen vor. Frau. Liels paldies. Tagad došu vārdu pirmajam runātājiem. E, muchas gracias, e, presidente. E, eh, kom... Kas tā jau vairs, kundzei? Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies komisāra. Vispirms es vēlētos savas grupas vārdā un arī tīri personīgi pateikties jums par to, ka esat ieradusies uz mūsu komitejas sanāksmi. Es izteikšos pavisam īsi un vēlos jums uzdot uh, divus e, jautājumus, vai precīzāk sakot, izteikt dažus komentārus. Mēs priecājamies par to un esam pateicīgi par to, ka iepriekš šeit mūsu komitejā bet tāpat arī atbildot uz mūsu rakstiski iesniedzējiem jautājumiem, Es priecājos par to, ka jūs esat ieviesuši, ieviesuši šos 25 indikātors, jeb rādītājus, kas, kā arī šo te eh, pārbaudas sarakstu, jeb čeklist, kas ļauj mums pārbaudīt, cik veiksmīgi šī sistēma darbojas. Es domāju, ka tas ir ļoti labs progress, ko mums, mēs esam panākuši. Jautājums, ko vēlos uzdot, ir sekojuši. Es vēlētos runāt par ITER projektu uh, attīstību. Uh, Kā jūs zināt, komisārs kundze komisija savā paziņojumā par, par ITER runāja par to, ka runa ir par 2,7 miljoniem eiro, kas varētu tikt palielināt līdz pat 7 miljārdiem vai varbūt 6 miljardiem 2007. 2020. gadam. Tagad komisija īstermiņā ir paredzējusi finansēt ITRE uh, pārskatot daudzgadu pārskatu uh, plānu, uh, 246 uh, miljonu eiro apmērā. Nu, jebkurā gadījumā šie skaitļi mainās un uh, mums rodas jautājums, no kurienes nāk šie līdzekļi. Ir runa par to, ka varētu tikt pārskatīta līnija 1A bet uh, tie projekti, kas tiek, īsteno, kas tiek finansēti no šīs te budžeta pozīcijas 1A, patiesībā ir cita rakstura projekti. Pašreizējā ietvarā, ņemot vērā to, ka darbojas ITER, būtu nepieciešams cits risinājums. Tāpēc es vēlētos zināt, kā jūs grasāties garantēt finansējumu septītai ietvaru programmai, vismaz tātad gala posmam, lai um, ievērotu un izpildītu tās, eh, to solījums, kas ir tikuši dot attiecībā uz šiem projektiem. Šobrīd ir pienācis diezgan izšķirīgs brīdis, mēs arī daudz par to esam runājuši šajā komitejā, un mēs labprāt uzklausītu jūsu skaidrojumu. Paldies! Paldies! Tagad nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs Konze, es rūpīgi klausījos jūsu teiktajā, un tas bija ļoti interesants izklāsts, un es vēlētos pievērsties diviem jautājumiem un uzdot divus jautājumus. Nu, varbūt tāpēc, ka manā informācijā nav pietiekam daudz informācijas vai neesmu saņēmis pareizo informāciju, bet man joprojām nav iespējams e, uzzināt, kas ir noticis ar Lisabonas stratēģiju. Joprojām nav nekādu skaitļu, kas liecinātu par to, cik lielā mērā mums ir izdevies vai nav izdevies īstenot Lisabonas stratēģijā iekļauto. Tagad mums ir 2020. gada stratēģija Eiropas Savienībai. Un es vēlētos uzzināt, vai Lisabonas stratēģija ir pārvērtusies par šo jauno stratēģiju 2020. gadam. Saskaņā ar uh, to vārdiem, kuri apgalvo, ka mēs esam izgāzušies un nesam izpildījuši Lisabonas stratēģijā paredzēto, uh, jāsaka, rodas jautājums, kā gan mums, eh, kur gan ir garantijas, ka mums varētu labāk veikties ar šo jauno stratēģiju 2020. gadam. Tālāk, komisijas paziņojumā par inovācijas savienību var secināt, ka otrās nodaļas otrajā punktā viens no jautājumiem, kas šķiet vissvarīgākais, ir ieviest vienotu rādītāju, ar kur būtu iespējams izvērtēt, jeb novērtēt inovācijas, lai varētu sasniegt tādu kā uh, savstarpējo salīdzināmību un salīdzināt mūsu sasniegto ar pasaules mēroga sasniegumiem. Saskaņā ar augstu līmeni paneļa ekspertu uh, analīzi ir iespējams, ir um, šād, šāds te rādītājs varētu tikt, iesne, tikt izstrādāts pavisam drīz. Citviet pasaulē ir, piemēram, uh, piemērot šis te rādītājs stāra metriks. Un būtu ļoti labi, ja arī mēs varētu izvērtēt to, cik lielā mērā mums ir izdevies eh, īstenot šīs inovācijas. Ja ir jau šāds indikators, jeb rādītājs, kas jau ir izveidots, varbūt mēs varētu izmantot to, kas jau ir pieejams. Paldies! Paldies, un tagad vārds uh, Fordas kundzei. Paldies komisārs kundzei. Es vēlētos uzdot divus jautājumus. Pirmais jautājums būtu par uh, ietver programmu finansējumu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums un, manuprāt, ir ļoti svarīgi panākt eh, nepie, nepieciešamos līdzekļus inovāciju finansējumam arī manā valstī. Es nepārtraukti saņemu informāciju no zinātniekiem par to, cik ļoti ir nepieciešama Eiropas līmeņa finansējums, lai atbalstītu attīstību zinātnē. Es vēlētos zināt, kādā veidā jūs grasāties īstenot septīto pamatu eh, programmu, jeb ietvaru programmu. Viens no ierosinājumiem ir tāds, ka mēs varētu izmantot parasto um, grāmatvedības metodu, un tas attiecas uz, attiecas uz um, daudziem zinātnē strādājušiem, kuriem šobrīd nav skaidrs, kā šie aprēķini tiks veikti. Otrs jautājums ir saistīts ar iespēju izveidot tādu kā zinātnisko padomu devēju Eiropai. Kas notiek ar šo projektu? Paldies! Homekes. Nākamais runātājs lūdzu. Magines skundze. Paldies, prieksēdētājs Mer Merkīs kundze. Paldies, komisārs kundzei, paldies, ka jūs runājāt par inovācijām zinātnes un pētniecības jomā Eiropā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs līdz 20. gadam sasniegtos mērķus, kas mums ir izvirzīti. Man ir vairāk jautājumu. Jūs savā runā teicāt, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt valdību atbalsta struktūru, pārvaldības struktūru un partnerību. Uh, Tad kāda būs šī pārvaldības struktūra, uzraudzības struktūra? Vai tiešām mēs šeit runājam par jauniem instrumentiem, jo vismaz pēc manām domām šeit nekas jauns netiek radīts, tie ir atjaunināti instrumenti. Mēs e, patiesībā runājam par savu veidu uzlabotu imidžu, par e, savu veidu kosmētisko operāciju. Varbūt jūs varētu pastāstīt, ko parlaments šeit varētu darīt. Jūs jau to pieminējāt, un tomēr mums kā parlamentam tas jau būtu galvenais, kas nodarbina mūsu prātus. Tātad, kā jūs runājot par novatorisku partnerību, taisāties to īstenot, un kā jūs taisāties pārskatīt 2010. gada mērķus? Mēs jau esam izvirzījuši Eiropas stratēģiju 20. gadam, un tomēr tātad kā jūs to kontrolēsiet? varbūt, ka pēc kādiem gadiem uzdevumi pasaulē risināmie jau būs savādāki. Runājot par partnerību, es pilnībā piekrītu savam grieķu kolēģim, kurš jautāja, kā jūs uzraudzīsiet visu, kas notiek, un kā jūs pārbaudīsiet rezultātu saistību ar mērķiem. Ļoti svarīgs jautājums - finansējums, bet, protams, kā šī partnerība valsts privātā sektora partnerība tiks finansēta. Jūs jau pieminējāt septīto ietvaru programmu, jūs neminējāt novatorismu programmu, tātad es nevēlos pārspīlēt, un tomēr mums ir tūkstošiem dažādu veidu, kā atbalstīt jaunradi. Vai Eiropas Savienība to visu pārgrupēs, lai izstrādātu pragmatiskākus un efektīvākus instrumentus finansējumam, jo resursu efektīvu izmantošanu pamat pamatos jau nozīmē naudas efektīvu izmantošanu. Jūs runājāt arī par zināšanu brīvību, kas ir savu veidu sastā brīvība. Varbūt jūs varētu nedaudz par to pastāstīt. Kā jūs veicināsiet zināšanu nodošanu un pārvietošanu, jo tas lielā mērā ir saistīts ar patentu sistēmas sakārtošanu, un tas, protams, sasaucās arī ar vienoto tirgu. Uh, Un visbeidzot, jūs patiesībā savu runu uzsākāt ar to, tātad kā piesaistīt jaunus talantus un jaunus prātus, ka Eiropā ir nepieciešams pasaules klases universitātes un pasaules klases pētniecība. Es jums piekrītu tik vienai zilbēji, bet jūs esat jaunradas komisāri un nesat izglītības komisāri. Kā jūs tad domājat panākt tātad sadarbību ar universitātēm? Lamberts kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Sveicināti šeit, godātā komisārs kundze, un es tiešām uzskatu, ka šis e, novatorismā ideja dokuments ir ārkārtīgi svarīgs. Ir ārkārtīgi svarīgi izvirzīt mērķus novatorismam Eiropā, un es vēlētos runāt par šiem mērķiem. Man jūs runā ļoti patika tas, ka jūs runājāt par visiem pieejamu zinātnisko pētījumu rezultātiem. Tā tad uh, e, runājot par šiem EPR, par dažādām programmām un arī par standartiem. Mēs visi zinām, ka standarti ir ārkārtīgi būtiski, runājot kaut vai par elektromobīļiem. Ja mēs neko nedarīsim, tad mēs vispār nepamanīsim, kā Ķīna mums paies garām un pati iztaisīs savus standartus. Varbūt pāris piezīmes. Es uzskatu, ka jūsu dokumentu, jūsu prezentēto dokumentu varētu nedaudz uzlabot. Tātad jūs runājāt par to, ka Eiropai vajadzētu piesaistīt pasaules līmeņa talants un zinātniekus. Tas, kas man visvairāk traucē, ir tas, ka mums neizdodas pat paturēt tos talantus, kas mums Eiropā dzimst. Un, protams, mums ir jāveicina jaunu zinātnieku un jaunu pētnieku pārvietošanās, bet patiesībā vispirms, pirms mēs domājam par ārvalstu talantu piesaistīšanu Eiropā, varbūt izmantosim Eiropas pašas spēkus un smadzenes par inovatīvajām partnerībām. Es nevēlētos, lai tas pārvērstos par tādu instrumentu, kas subsidē rūpniecību un ražošanu. Runājot par valsts privātā sektora partnerību, tad tam tiešām ir jābūt uz partnerības apsvērumiem. Runājot vēl par, na, par līdzīgiem jautājumiem, un par to mēs arī ierosināsim jūs kolēģiem ekonomiskās un monetāro jautājumos, runājot par ekonomisko pārvaldību Eiropā. Mēs runājam par makroekonomikas līdzsvaru. Un Rēna kungam, kurš ir atbildīgs par finansējumu, mēs vēlamies redzēt resursu efektīvas izmantošanas indikators un kā tas tiešām tiek īstenots reālajā dzīvē. Un tā kā Pilāra šeit jau uzdeva jautājumu par it, jautājumu par ITER, es vēlētos jums uzdot divus jautājumus. Vispirms, jūs esat bijusi revīzijas palātas locekle, un es būšu tik drosmīgs, ka apgalvošu, ka visi šie projekti, pirms vēl tie uzta bijuši uzsākti, varbūt, kad ir tādi projekti, kuros jau ir ticis zināms par to, ka projekti nebūs īpaši veiksmīgi. Tātad to, ko es dzirdēju jūs teiktajā, jūs vēlaties redzēt rezultātus. Vai tiešām mēs ticam, ka pēc 15 gadiem, kad ITER būs sācis dabu, darboties, mēs abi divi jau būsim pensijā, bet saliekot kopā abas puses, varbūt, ka mums vajadzētu pamatīgi izvērtēt visu un varbūt nevis uh, apstādināt visu ITER projektu, tad varbūt uh, to iesaldēt vismaz uz desmit gadiem. Paldies, saka prieksādātāja kungs. Un tagad devas kungs. Karvaljo kundze, paldies. Es vēlētos arī sveikt komisāru mūsu komitejā un es vēlētos uh, sveikt komisāru un vispār komisiju kā tādu par šo novatoro flagmaņu iniciatīvu. Īpaši es vēlētos sveikt inovācijas un novatorismu sociālajā jomā. Ārkārtīgi interesants koncepts, kas iepriekšējos komisijas dokumentos kā tāds nav ticis pieminēts. Ārkārtīgi svarīgs ir arī novatorisms un jauninājumi valsts sektorā, valsts pakalpojumos. Uh, Pēc manām domām dokumenta vājais punkts ir tajā minētie un uzskaitītie instrumenti. Tātad tie instrumenti, kur tiks izmantot, lai šos konceptus īstenotu dzīvē. Šeit varētu runāt arī par finanšu instrumentiem. Eiropas Savienības budžets ir galīgi nestalīgs. Mēs redzam, kādas ir problēmas ar ITER risinājumu meklēšanu, bet mēs Šā gada, atvainojos, pagājušajā nedēļā redzējām publiskotu daudzgadu finanšu plāna vidustermiņa pārskatu. Tas nozīmē, ka nākotnē mēs varētu redzēt kaut ko labāku. Tas nozīmē, ka līdz 2013. gadam budžets patiesībā nemainīsies. Mums ir jādzīvo patreizējā budžeta ietvaros. Uh, Tātad patreizējais budžets tika veidots pirms pāris gadiem, ka tādi jautājumi kā jaunrada, novatorisms vēl nebija tik prioritētas jomas kā šobrīd. Mans jautājums jums. Tātad, mums Eiropā ir izvirzītas ļoti svarīgās prioritātes ar kurām mums būs jācīnās šeit, bet lai ar šiem izaicinājumiem tiktu galā, mums nebūs nepieciešamā finansējuma, kā tikai sākot no 14. gada. Tātad vispārīgi runājot, Eiropas Savienības stratēģija 20. gadam. Mēs zinām, ka mēs sasniegsim to tikai tad, ja tam būs adekvāts finansējums, un finansējums būs pieejams tikai no 14. gada. Vai jums ir risinājums šai problēmai? Tas arī bija tas, ko vēlējos pajautāt. Paldies! Ich bedanke mich. Ich habe noch zehn Wortmeldungen. Paldies! Ir vēl desmit, kas ir gribējuši izteikties. Un es tiešām lūgtu visus kolēģus izteikties īsāk. Van Nistelroja kungs, es zinu, ka jūs varat runāt pavisam īsi. Paldies, priekšsēdētāji kungs! E, katrā ziņā mums e, tiešām būs iespēja par to runāt mazliet vēlāk. Es uzskatu, ka E, šis dokuments ir ārkārtīgi interesants, un tur ir vesela virkne labu iniciatīvu, un tās komisāri jau pieminēja. Patiesībā tam ir dubulta, e, dubulta loma, jo tas arī koordinēs e, komisijas darīto un sasniegto. Tas, ko es vēlētos pateikt šā dokumenta sakarā, ir saistības starp valsts un privāto partnerību un citām idejām. Es uzskatu, ka mums vajadzētu daudz lielākā mērā iesaistīt dalību valstis ideju īstenošanā, jo, kā jau jūs teicāt, ārkārtīgi svarīgi ir rezultāts. Un šeit Lisabonas uh, līguma Lisabonas e, stratēģija izgāzās. Es nezinu, vai to varētu nosaukt par flagmani, ja tas nebūs kā flagmans, ja tas nebūs reāls kuģis. Un atkal jārunā, protams, par finansējumu. Protams, ka, piemēram, tekstu izskatot un saliekot kopā ar vidustermiņu pārskatu, Tātad eh, ir jāizveido sinerģijas starp finansējumu zinātnējumu pētniecībai un struktūrām. Runājot par jaunradi, par inovācijām, tad eh, es uzskatu, ka arī parlamentam būtu jāsagatavo situācijas izvērtējums, kurā tikt uzaicināt arī ārējie partneri. Ir ārkārtīgi svarīgi Mums ir jārunā arī Knowledge for Innovation, par to mēs esam diskutējuši arī parlamentā. Jebkurā gadījumā mēs nedrīkstam runāt tikai un vienīgi par to, kā dokumenti iegulst plauktos, mums ir jārunā arī par to, kā to izpildīt. Nākamā runātāja ir Hercogs kundze. Tik skaidri runāt, kā jūs, to spēj tikai sievietes, līdz ar to es jūs ar to at, apsveicu. Un tomēr Jautājums par budžetu. Kā jūs piedabūsiet padomi piekrist tam, ko jūs gribat? Mēs redzējām 12. 12. gada budžetā, tātad mēs run, runājam N plus 1 un N plus 5 gada, īpaši tas attiecās uz zinātnu pētniecību. Tātad, kā jūs piedabūsiet padomu darīt to, ko jūs gribiet? Jo, ja padoma neapstiprinās, tad jūs nesasniegsiet nedz jūs, nedz mēs mūsu mērķus. 13. gadā, 14. gadā mūsu mandāts beidzās, jūsu mandāts beidzās, bet, eh, protams, ka pasauli iet savu ceļu un eh, Eiropa nedrīkst kavēties. Es tomēr gribētu iebilst kolēģiem, kuri šeit izteicās par ITER. Lielākās problēmas vienmēr ir ar lieliem projektiem. Tas bija Galileo, vi, visi milzīgie projekti tātad. Viss, kas ir lielāks kā vienas dalību valsts projekts 27 valstu līmenī, sagādā problēmas. Tātad, kā jūs konkrēti redzēsiet rezultātus izpildē? Es esmu Ungāriete, un es vēlētos jums pajautāt, kā jums liekas, kāda varētu būt Ungārijas rīcība savas prezidentūras laikā zinātnē un pētniecībā. Tātad, ko jūs plānojat tuvākajiem sešiem mēnešiem? Īpaši kāds ir jūsu skatījums par Eiropas inovāciju un tehnoloģiju aģentūru, kur atrodas Ungārijā? Tātad, kā mēs šo aģentūru varētu izmantot labāk, lai strādātu efektīvāk pētniecībā. Paldies, ka jūs šeit bijāt, un mēs kā parlaments jūs atbalstīsim, un jums palīdzēsim īpaši, um, īpaši samierināšanas procedūrā. Dankeschön, kolēģin Thompson. Paldies, Tomsons kundze. Danke, Herr Vorsitzender. Thank you very much for your presence. Liels paldies par jūsu prezentāciju. Godētā komisārs kundzes prezentācija bija ļoti interesanta. Bija interesanti uzklausīt, un manuprāt, tagad Eiropas pētniecības programma tiešām modernizējas. Man ļoti patīk tas, ko jūs sacījāt par uh, sasaisti ar inovācijas uzņēmumiem uh, visā Eiropā. Manuprāt, tur ir ļoti liels potenciāls, mums ir jāizmanto šis potenciāls, tur ir jābūt Eiropas pievienotāji vērtībai, lai mēs varētu apmainīties ar pieredzi, arī nododot uh, zināšanas no vienas valsts uz citu, izmantot nepieciešams šo kultūras daudzveidību. Tādējādi ir nepieciešams arī ietvers šādai pārobežu sadarbībai. Tad man arī patīk tas, ko jūs teicāt par valsts iepirkumiem un inovācijām. Uh, Cik es zinu, ir tikai viena no 27 dalību valstīm, kur ir nespē īpaša likumdošana par valsts iepirkumu un inovāciju. Tas ir apvienotā karaliskā likums pieņemts 7. gadā. Tur ir ļoti daudz pieredzi, manuprāt, par šo. Varbūt mēs to varētu izmantot arī pārējai Eiropas daļā. Trīs jautājumi man ir jums. Uh, Jūs runājāt arī par Eiropas pētniecības pārdomas stiprināšanu, tam varam piekrist. Gribētu zināt, vai jūsuprāt Eiropas pētniecības pārdomē būtu nepieciešams lielāks budžets? Otrkārt, jūs runājāt par struktūru fondiem un sinerģiju ar ietver programmu. Par to daudz ir runāts arī šajā komitejā, ka te vajadzētu būt sinerģijai no dažādām atbalsta programmām, bet cik es zinu, tad līdz šim īpaši daudz piemēru šai ziņā nav bijis. Tad būtu nepieciešams vispirms veikt izvērtējumu par sinerģiju starp ietver programmu un struktūru fondu. Un ja ir kādi, kādas problēmas un šķēršļi, tad tie būtu jāmazina. Un tad esmu arī koordinātora sieviešu komitejā. Uh, Gribētu zināt, vai jūs dosiet priekšroku sieviešu, sievietēm pētniecēm, un ir jāteic, ka mēs pašlaik izstrādājam ziņojumu. šajā jautājumā. Klaus kundze, paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies komisāra skundze par detalizēto prezentāciju. Trīs jautājumi īsumā. Pirmkārt, sasaucoties ar Fordas kundzes sacīto, mēs saprotam, kādas ir pašlaik finanšu grūtības dalība valstīs. Jūsuprāt, kādā veidā iniciatīvas šī savienība, FP8, varētu mazināt darba dubultošanos pētniecības jomā, kāds eh, tas ir pašlaik. Kādā veidā, jūsuprāt, Eiropas programmas var palīdzēt dalību valstīm kļūt daudz efektīvākām un daudz efektīvāk izmantot ierobežoto finansējumu? Otrkārt, šajā iniciatīvas savienībā tiek minēts arī tehnoloģija plāns, lai atbildētu uz dažādiem sabiedrības izaicinājumiem, bet īpaši nav skaidrs, kādā veidā šis plāns sasaucas ar iniciatīvu savienību, kādā veidā šie dažādie plāni savā starpā integrējas. Būtu labi, ja jūs varētu to precizēt. Treškārt, arī jautājums par izmaiņām sabiedrībā Viena no jomām, kura ļoti svarīga, ir tieši novecošanās un veselības aprūpe. Kādā veidā šī iniciatīvas savienība varēs arī papildināt esošo komisijas darbu, ticībā uz klīniskiem izmēģinājumiem un direktīvu un tam līdzīgi. Manuprāt, tagad ir, uh, tiek izsādāt komisijai ieteikums novērtējums par šo, un jūsuprāt, kādas būs galvenās izmaiņas? Uh, kādas um, arī būs šajā direktīvā. Un visbeidzot, paldies! Es saprotu, ka jūsu kabinets strādā pie specifiskiem jautājumiem par uh, partnerības programmu, attiecībā arī uz klīniskiem izmēģinājumiem. Lielas paldies, ka strādājāt pie šī jautājuma. Frau Kollegin Tikau. Tikau, kundz, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, liels paldies komisijā, komisārs kundzei par prezentāciju. No savas puses vēlētos jums uzdot sekojošu jautājumu, runājot par uh, inovāciju politiku. Es domāju, ka mums kopā ir jāatbalsta mazie vidējie uzņēmumi, jo mazie vidējie uzņēmumi ir tieši ekonomiskās attīstības motors Eiropas Savienībā. Runājot par līdzekļiem, kādi ir paredzēti pētniecībā, es ceru, ka mēs varētu palielināt budžetu Galileo projekta īstenošanai. Diemžēl esošie, esošais finansējums eh, šī radionavigācijas satelīta sistēmas projektam nav pietiekams, un mēs nevarēsim pilnībā uh, piemērot šo Galileo projektu, tad, kad darbs pie tā tiks noslēgts. Mēs to varēsim darīt tikai tad, ja mēs varam paredzēt nepieciešamos finanšu līdzekļus tam. Un jautājums. Pieņem, ka debātes būs, būtu plašākas, Ja jūs varētu atbildēt man jautājumu, es zinu, ka pietiekami daudz laikums gan nav, bet jautājums ir saistīts ar to, kā pēdējā desmitgadu laikā, diemžēl, Eiropas Savienībā notika rūpniecības aktivitāšu mazināšanās. Eiropas Savienība ir saglabājusi inovāciju aprīkojumu savā teritorijā, bet uh, kapacitāti izmantot šīs, indu, šīs uh, aprīkojumu, to tad, tad īstenot trešās valsts, jo tur tas ir lēna, lētāk. Līdz ar to šī saikne ir ievērojami mazināta, un Eiropas Savienība tādējādi varētu zaudāt, zaudēt savu inovācijas kapacitāti. Jautājums. Kā jūs esat iecerējusi integrēt Eiropas Savienības inovācijas politiku Eiropas Savienības industrializācijas politikā, jo, manuprāt, abas politikas ir ļoti cieši saistītas? Ja lielākā daļa rūpnīcisko aktivitāšu notiek citās valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalība valstis, tādējādi ļoti liels risks, ka Eiropas Savienības inovācijas kapacitāte var ievērojami pasliktināties. Inovācijas ir vienīgais veids, kā Eiropas Savienība var izkļūt no krīzes. Strādājot pie ambiciozām, ekoloģiski efektīvas politikas. Paldies! It's your turn. No? Uh, Monsieur Audi, excuse me. Audi kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze. Uh, Paldies, ka jūs ieklausieties parlamentāriešu teiktajā un pievēršaties tiem tām problēmām, uz kurām mēs norādam. Trīs komensā, komentāri. Vispirms par ITER projektu. Es vēlētos paust nožēlu par to, ka vispirms jau um, šobrīd um, runas par budžetu um, pilnībā pārklāja visu to pārējo nozīmīgumu, kas ir šim projektam. Es domāju, ka mums ir jāuzsāk politiskās debatas, mums ir jādomā par pētniecību. Un būtu jācenšas panākt to, lai šo, pie šīs lietas nesāktu strādāt budžeta komiteja. Mums ir jāstrādā pie šī jautājuma pienācīgi, un jāsaka, ka parlamentārieši neesam tikuši iesaistīti pienācīgā veidā. Uh, Man būtu daži ierosinājumi. Jūs esat atbildīgi par zinātnu, un mēs zinām, ka lielie cilvēks izaicinājumi tiem risinājumiem mēs atradīsim zinātnē, un tāpēc es domāju, ka mums ir jāstrādā arī pie saiknes starp zinātni un ētiku, jo mēs nevaram nodarboties ar zinātni, ja mēs nevadamies pēc savas sirdsapziņas. Ehm, mums ir nepieciešama tātad ne tikai saiknes starp inovācijām un sociālajiem aspektiem, bet arī uh, starp šiem Es vēlētos runāt arī par sarunām par budžetu perspektīvām. Atcautoties uz Holskons teikto, kāds ir jūsu iespējas par to, vai mēs nekomunitarizējam pārlieku eh, zinātnes politiku, vai mums nevajadzētu, vai, vai tik tiešām ir vietā šī šī pieeja, kas mums ir tagad, bet mums mums ir jādomā par to, kā mēs varētu apvienot spēkus Eiropas Savienības ietvaros. Mums ir 27 dienas, jebkurā jomā, diplomātijā, jebkurā jomā. Un tāpēc es piedāvāju savai politiskajai grupai, mēs varētu nākt klajā ar tādu kā auditu, jeb revīziju par visu uh, kontinentu kopumā. Un šis te audits, kuru veiks attiecīgi revīzijas palāta un arī uh, dalībvalstu uh, iestādes, Vai mēs nevarētu tomēr panākt lielāku līdzsvaru starp šīm pārbaudēm, kas tiek veikts, lai mēs vairāk padarītu pētniecības politiku par kopienas politiku, par Eiropas kontinentu politiku, lai mēs labāk varētu izmantot publiski pieejamos līdzekļus? Paldies! Ah, jā, jā. Grazie, grazie, prezidente. Mm. Eh, De Angelis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, mani tik tiešām ieinteresējas jūsu iniciatīva, jo tā izvirzījis priekšplānā ļoti svarīgus mēģus. Protams, mums ir jānostiprina pētniecības nozara, zinātnes nozara kopumā, lai mēs tiktu galā ar lielajiem izaicinājumiem un nostiprinātu konkurētspēju pateicoties sociālai politikai, vīdas politikai, kohēzijai un ievērojot eh, vidas aizsardzības aspektus. Inovāciju plānā Eiropas Savienībā ir paredzēts palielināt publiskos un privātos līdzekļus, kas tiek atvēlēti pētniecībai, un tāpat ir paredzēts atvieglot pieeju um, līdzekļiem. Tas viss teorētiski varētu ļaut maziem un vidējiem uzņēmumiem vieglāk piekļūt uh, šiem līdzekļiem, lai varētu veikt investīcijas pētniecībā un attīstībā. Ir nepieciešams domāt arī par dažādo programmu sinerģiju. Tomēr man rodas jautājums, kuri varētu būt tie instrumenti, kas mums palīdzētu pātrināt šo līdzekļu efektīvu izmantošanu un kas samazinātu birokrātisko slogu. Uh, Tālāk, kas attiecas uz nacionālo politiku, tad jāsaka, ka pētniecībai šobrīd tiek atvēlēts arvien mazāk līdzekļu, jo nav nepieciešamo līdzekļu no valsts budžeta, bet arī privātajā sektorā tie pietrūkst. Un nav arī cilvēku kapitāla. Runa ir par 3,7 miljoniem jaunu darba vietu līdz 2020. gadam, miljons zinātnieku un tā tālāk un tā joprojām. Uh, bet uh, šī politika netiek īstenota vienlīdzīgi visās dalībvalstīs. Atliek vien paraudzīties uz to, kas notiek at atsevišķajās dalībvalstīs, un mums ir jādomā par to, kā mēs varētu panākt lielāku konverģentu attie attiecībai, attīstībai un zinātnē. Un, protams, teikt jādomā par gados jauniem. Paldies. Kariņkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, eh, komisārs kundze. Man būtu neliels pārdoms un arī jautājums. Šorīt, eh, gaidot rindā lidostā, es, man uzmanību piesaistīja kāda reklāma Zeltame Jack Daniels Hamburger, kas būtu kāds ātrās uh, uh, ēdināšanas restorāns. Tātad tik piedāvāts. Uh, šāds produkts Ultimate Jack Daniels Hamburger. Mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur nepārtraukt viss tiek pārspīlēts un mums tiek izvirzīti nesasniedzami mēķi. Lisabonas stratēģija panāk to, lai Eiropas Savienības ekonomika būtu viskonkurētspējīgāka kā uz zinātni balstītā ekonomika. Tagad mums ir inovācija savienība, kas man izklausās kā šis te Ultimate Jack Daniel Hamburger. Es tikos ar saviem vēlētājiem regulāri, un es domāju, ka mēs visi to darām, un man nekad nav izdevies izskaidrot jebkuram no vēlētājiem, jebkuru no Eiropas Savienības stratēģijām. Jo skeptis, skepsi rodas no šiem skaļajiem vārdiem un nosaukumiem, jo ar tiem mēs patiesībā iztukšojam šos projektus, projektus no jebkādas būtības un satura, jo īpaši pašreizējā, laik, pašreizējā laikā, un tad, kad nacionālajiem budžetiem, nacionālajām valdībām būs jāsamazina budžeta līdzekļi, tas noteikti atstās ietekmi arī uz nākotnes Eiropas Savienības budžetu. Mums ir jādomā par eh, to, kā mēs tīri praktiski varētu gūt līdzekļus un sasniegt šos mērķus. Tāds būtu mans komentārs. Paldies, tagad vārds Toits kundzei. Paldies, eh, Priekšsēdētāji, arī es vēlētos pateikties komisārai par uzrunu un paldies arī par centieniem, kurus jūs īstenojat. Proti, ka ir nepieciešams uzsvērt šo te efektivitāti. Es to eh, redzu arī jaunajā praksē, ko jūs cenšaties ieviest, tam, ka jūs pievēršat īpašu uzmanību instrumentiem, jo, protams, mūsu mērķi ir pozitīvi, tie ir diezgan precīzi, bet bieži vien mūsu instrumenti nav piemēroti un tie nav pietiekami precīzi. Un to mēs redzam tad, kad eh, mēs izvērtējam to, cik efektīvi ir bijusi mūsu iesaistīšanās un iejaukšanās. Es priecājos par šo ideju par uh, Eh, rādītāji, jeb indikātori, bet katrā ziņā es ļoti uzmanīgi ieklausīšos jūsu atbildēju par šo rādītāju. Tāpēc, priekšsēdētāji, es vēlētos jums kopumā izteikt atbalstu jūsu pieejai. Es vēlētos uzsvērt kādu jautājumu, kas ir saistīts ar noteikumiem, bet arī ar instrumentiem, kas mums palīdz īstenot mūsu mērķus. Tie ir centieni, kas ir nepieciešami, lai mēs koncentrētu savu uzmanību un enerģiju. Mums ir jācenšas efektīvi savietot Eiropas Savienības līmeņa un dalībvalstu līmeņa rīcību. Ir bijuši dažādi kopīgie projekti, un es vēlētos zināt, kādi ir rezultāti šiem projektiem, kam tieši jūs grasāties pievērst īpašu uzmanību. Uh, jo kopīgi apvienojot Eiropas Savienības uh, un nacionālā līmeņa līdzekļus mums palīdzēs uh, veiksmīgāk īstenot šo, šīs te pētniecības programmas, jo mēs redzam, ka mūsu pētniecības spējas nav uh, pietiekams, jo īpaši, ja mēs tās salīdzinām ar to, kāda ir situācija pārējā pasaulē. Es saprotu, ka dalībvalstis ir negribīgi noskaņots un nevienmēr vēlas atbalstīt šīs iniciatīvas, taču, ja e, mums būtu papildus līdzekļi, ja būtu šādi papildus līdzekļi, mums izdotos labāk pārliecināt cilvēkus par šo programmu nepieciešamību. Un tāpēc es labprāt dzirdētu pie kuras jomas tieši jūs grasāties strādāt, kuras būs jūsu prioritātes? Vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar sociāliem aspektiem. Es domāju, ka mums ir nepieciešams sociālās inovācijas. Mums ir nepieciešams izmantot to pieredzi, kur esam ieguvuši kopīgajā darbā. Mums ir jādomā pie jauniem ražošanas modeļiem, Mums ir jācenšas eh, panākt visiem līdzekļiem sociālās dzīves uzlabošanu, un tas viss, ko jūs esat iekļāvusi attiecībā sociālajiem jautājumiem, es domāju, ka tas viss vēl būtu jāpadziļina. Paldies! Paldies, un tagad pēdējais runātājs. Enčukungs. kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Vispirms es vēlētos pateikties komisārai par to, ka viņa ir ieradusies uz mūsu sanāksmu un nākus klajā ar tik visaptvarošu uzrunu. Es vēlētos runāt par kādu jautājumu, par kuru esmu runājis jau iepriekš, proti pētniecības infrastruktūras. Es pilnībā piekrītu to, kas ir minēts komisijas atbalsta dokumentā. Uh, Eiropas Savienība ievērojami atpaliek no Amerikas Savienotajām valstīm un Japānas eh, inf pētniecības infrastruktūras jomā, jo īpaši jauno tehnoloģiju jomā. Un es domāju, ka tas noteikti radīs problēmas Eiropas Savienībai nākotnē. Vienlaikus vienīgā iespēja Eiropas Savienībai samazināt šo plaisu ir paplašināt pētniecības eh, darbību visās dalībvalstīs, lai mēs varētu izmantot pētniecības dotos, eh, dotās priekšrocības. Mums ir jācenšas savietot eh, dažādās kultūras pieredzes, mums ir jācenšas apkopot tāpat arī ekspertīzi, kas ir pieejama dažādajās jomās, dažādās dalībvalstīs. Jaunās dalībvalstis neiegūst uh, un negūst piekļuvi pienācīgai pētniecības infrastruktūrai. Tāpēc es vēlētos uzdot sakojuši jautājumu komisārai, vai ir paredzēts īstenot eh, kādu stratēģiju kopīgi ar 2020. gada stratēģiju, proti tādu stratēģiju, kas ļautu veicināt inf pētniecības infrastruktūru eh, palielināšanu un attīstīšanu, tātad izvēršanu arī jaunajās dalībvalstīs. Tātad, kāds būtu jūsu priekšlikums šajā jomā? Paldies! Paldies, un tagad pavisam neliels papildus jautājums vēl. Merkīs kundzes jautājums. Jā, paldies, priekšsēdētājs, atvainojos, ka izsakos vēlreiz. Komisārs kundze, jūs esat cieši sadarbojusies ar Tajani kungu. Un tā ir ļoti laba ideja. Vai jūs varētu paskaidrot tātad uh, šo situāciju arī no, šo iniciatīvu arī no otras puses, kā uzņēmumi varētu piedalīties šajā procesā? Un es piemirsu pašu svarīgāko komisārs kundze. Es pateicos jums par sirsnīgiem vārdiem un es priecājos, uh, par mūsu iespēju sadarboties nākotnē. Šī ir ļoti svarīga stratēģija. Nenāksim te klajā ar jauniem Jack Daniels hamburgeru uh, priekšlikumiem. Es jebkurā gadījumā esmu veģetārieta un neatbalstu šādus priekšlikumus. Paldies, cienījamie kolēģi, par jūsu komentāriem un es ar prieku sadarbošos ar jums nākotnē. Paldies! Un tagad es dodu vārdu komisārs kundzei atbildēt uz kolēģi uzdotajiem jautājumiem. Un, eh, protams, ka mēs varēsim nākamajā tikšanās reizē diskutēt mazliet sīkāk. Prieksēdētāja kungs, paldies! Bija ārkārtīgi interesanti uzklausīt deputātu jautājumus, un tas man atgādina patiesībā debats, kādas mums bija komisijā inovācijas komisāru darba grupā, kuras vadītāji esmēs. Jo, protams, ka ir konkurējošas intereses, konkurējoši jautājumi, ir tādi komisāri, kuriem ir prioritātes, kuras varbūt nedaudz diskriminē citu prioritātes un tā. Jebkurā gadījumā gala beigās mums ir jānonāk pie dokumenta, kurš sākotnēji bija div tik liels nekā šobrīd, un tomēr mēs vēlējāmies izveidot klientam draudzīgu dokumentu, un tāpēc mēs to pamatīgi apgriezām. Tātad, kā jau teicu, diskusijas šeit atspoguļoja un atsauc man atmiņā diskusijas, kādas mums komisijā ir bijusi jau kopš februāra. Markīs kundze strādā, uzdeva jautājumu, jā, mēs ar Tajānī kungu ļoti cieši sadarbojamies, ņemot vērā viņa komisāru portfeli. Uh, Šobrīd viņš sagatavo rūpnieciskās politikas flagmani, un brīdī, kad šis flagmaņu dokuments tiks pieņemts, mēs redzēsim, ka starp šiem diviem dokumentiem, starp šiem diviem flagmaņiem ir būtiskas līdzības. Tātad varbūt sākšu ar to, ka atbildēšu uz vis grūtāko jautājumu, un tas arī man ir bijis visgrūtākais uzdevums kopš brīža, kad strā, stājos komisāra samatā, un tas ir jautājums par ITER. Runājot šobrīd par fosīlajiem degvielām, tad tā sastāda 80% no visiem mūsu degvielas avotiem. Fosīlās degvielas energoražošanā tiešām ir būtisks CO2 izmešu avots. Padoma ir vienojusies jau 2009. gada oktobrī, ka mums ir jāsamazina CO2 izmeši, tātad siltumnīcas gāzes, līdz 2050. gadam par 95%. Tas ir milzīgs izaicinājums ikvienam no mums, jo patiesībā šā mērķa izpildē ik viens ir atbildīgs. Protams, ka jauni energoavoti ir milzīgs uzdevums Eiropai, un eh, patiesībā izveidojot optimālu energoavotu sajaukumu Eiropā ir viens no galvenajiem uzdevumiem. Tātad eh, mums ir jāizmanto pilnīgi visi energoavoti, un patiesībā runa par kodola sintēzes enerģiju. Es tiešām nezinu, vai mums izdosies no šīm uh, piedāvājumu izslēgt kodola sintēzes enerģiju, jo es ticu tās nākotnē. Tātad kodola sintēzes nākotne ir atkarīga no ITER panākumiem. Kā jau Kastiljokunds teica, ITER ir viens no lielākajiem jau kad uzsāktajiem un īstenotajiem zinātniskajiem projektiem. Tāpēc, manuprāt, ir tikai dabīgi tas, ka uh, Ņemot vērā ITER projekta lielumu un apjomu, tas ir saistīts ar veselu virkni risku. Un es esmu pilnīgi pārliecināta un šo domu vienmēr aizstāvējuši, ka lieli projekti un lielas domas vienmēr ir saistīts ar riskiem. Tātad kopš februāra mēs strādājam pie adekvāta finansējuma ITER projektām, bet finansējums nav vienīgā problēma. Problēmas ir saistīts arī ar citu jomu, piemēram, pārvaldību, kurš uzraudzīs un pārvaldīs ITER projektu. Esam pieņēmuši veselu virkni lēmumu gan Barcelonas aģentūrā, gan ITER padomē, kuras tieši ir saistīts ar pārvaldību. Vēlējos uzreiz pateikt, kad martā un aprīlī pirmo reizi devos uz, apvienu, uz eh, Amerikas Savienotajām valstīm, mēs diskutējām par ITER. Amerikā ir ļoti strikts viedoklis par to, tā tad viņi vēlējās, lai Eiropa apņemtos izpildīt ITER programmu un lai tā tiešām tiktu izpildīta, un es viņam to apsolīju. Bet, ja mēs vēlamies izpildīt, realizēt dzīvē šo lielo projektu, tad tam ir jābūt adekvātai pārvaldībai. Un tiešām pozitīvas izmaiņas ir notikušas ne tikai ITER pārvaldības padomē, bet arī citur. Taču Kā jau šeit par, parādījās, mums trūks naudas - 1,4 miljārdi eiro. Komisija griezās pie padomas un lūdz atrasināt šo finansējumu problēmu vēlams septītās zinātņu ietver programmas ietvaros. Un tiešām cerība ir, ka mums izdosies septītās ietver programmas ietvaros rast šo naudu. Un tomēr ir ārkārtīgi farī, svarīgi nelikt septīto zinātnes un pētniecības ietvaru programmu uz tik milzīga riska un zem tik milzīga spiediena šās programmas ietvaros rast gandrīz pusotru miljārdu. Tātad mēs uzskatījām, ka priekšlikums ir adekvāts, līdzsvarots, es pat gribētu teikt godīgs, un mēs gribētu redzēt ITER projekta īstenošanu. Un es vēlētos arī lūgt parlamentam no savas puses pātrināt projektu izpildi, jo, kā jau es teicu, manuprāt, šis priekšlikums ir godīgs un adekvāts. Un e, tas ir vienīgais, kas varēs nodrošināt mūsu nākotnes pētniecības prioritāšu izpildi. Šobrīd, kā mēs zinām, starp institūcijām notiek diskusijas, un tās turpināsies vēl kādu brīsniņu. Un tomēr mums ir jārespektē tas, ka budžeta autoritātes divas institūcijas tam savā starpā ir jāvienojās par finansējumu, un tikai tad mēs varēsim būt droši, ka projekts turpināsies un tiks izpildīts. Patreizajā momentā ir arī uh, godīgi pateikt, ka, un tas jau šeit parādījās vairākos jautājumos, jautājums par finansējumu Un eh, priekšlikumi, kur ir parādījušies saistībā ar iespējamo partneru piesaistīšanu šim milzīgajam projektam, patiesībā jau ir izdevies ieekonomēt 100 miljonus eiro. Un tas ir ārkārtīgi būtiski, jo izmaksas mašīnu iepirkumā ir būtiski samazinājušās kopš 2008. gada, un tāpēc ITER projektiem un citiem projektiem ir izdevies nedaudz iekonomēt naudu. Tātad, ja mēs vēlamies turpināt milzīgu kodola sintēzes laboratoriju projektu celtniecību, tad um, Eiropas ieguldījumam, finansiālajam ieguldījumam ITER ir jāturpinās, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Īpaši patreizajā situācijā, kad mēs sastopamies ar būtiskiem izaicinājumiem gan dalībvalstu līmenī, gan Eiropas līmenī. Vismaz komisijai būtiskākais ir palielināt Eiropas ražotāju novatorisko konkurētspēju. Atgriežoties atpakaļ, es varbūt visus jautājumus, es nenosaukšu deputātu vārdus, kur uzdevu jautājumus, un tomēr es varbūt pa tēmām, pa tematiskām grupām. Tik uzdots jautājums par valsts privāto partnerību. Kā jūs ziniet, tā ir medaļa ar divām pusēm. Vispirms tas pieprasa resursu un spēku apvienošanu starp Eiropas Savienību, dalību valstīm un industriju, lai tiešām mēs panāktu ātrāku progresu tādās jomās, kas ir būtiskas sabiedrībai. Un atcerēsimies, ka šie milzīgie izaicinājumi ir ne tikai apgrūtinājums, tās ir lieliskas iespējas. Jaunās tehnoloģijas, veselības aprūpe, sociālā joma, jauni energoresursi, tas viss ir mūsu nākotnē par labu. Ja mēs vēlamies atjaunināt Eiropas rūpniecisko bāzi un radīt jaunas ilgtspējīgas darba vietas, uh, nākotnē ilgtspējīgiem sektoriem, tad mums ir nepieciešama šī partnerība. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs pagaidām saskaramies ar divām, ar diviem, divām problēmām, ar kurām mums neizdodas tikt galā vieniem pašiem. Pirmais jautājums ir fragmentācija, un to pieminēja vai ik viens šeit jautājumu uzdotais. Uh, Tātad Eiropas Savienības līmenis un dalību valstu līmenis darbojās katrs pats par sevi. Tie nav savstarpēji papildinoši momenti, un šādas fragmentācijas dēļ mēs uzskatām, ir zaudētas lieliskas iespējas, un mums vajadzētu izvairīties no šāda veida fragmentācijas. Uh, Jebkura veida partnerība ir jāvienkāršo un labāk jāstraumē. Mēs runājam gan par institūcijām, gan e, aģentūru, gan arī tirgi un Eiropas tehnoloģija platforma. Otra programma, kas arī šeit izskanēja, ir tāda, ka mums e, neizdodas zinātniskā līmenī lieliskas idejas palaist tirgū un mums vajadzētu izvairīties un novākt šķēršļus, kādi vēl joprojām mēs sastopam jaunradas un novatoriskajās sistēmās. Te var runāt par veselu virkni, piemēram, standartizācijas noteikumu un citu, un e, mums vajadzētu strateģiskāk izmantot valsts iepirkumu. Es jau pagājušo reizi ar jums tiekoties uzsvēru, ka šobrīd ir jānovāc visi tie šķēršļi, kuri šobrīd vēl joprojām pastāv, lielisku ideju palaišanai un īstenošanai dzīvē. Tā tad nav nekāda iemesla, kāpēc mēs nevarētu vismaz izvērtēt šos šķēršļus. Pat projektos, kuros pētniecība joprojām notiek. Tādējādi mēs iekonomētu laiku un brīdī, kad zinātniskā ideja jau tiek palaista dzīvē, cilvēki ātrāk no tās gūs labumu. Jā, šeit jau vairāk kārt izskanēja jautājums par ātrumu. Kā jūs ziniet, decembrī galotņu tikšanās reizē pado, padomu valstu un vadītāju, valstu un valdību vadītāju diskusēs par to, par valsts un eh, privātā sektora partnerību. Mēs vēlamies eh, šim partnerības konceptam gūt pēc iespējas plašāku valstu un valdību vadītāju atbalstu. Tātad, par ko šis pilotprojekts runā? Mēs esam mēģinājuši noformulēt pilnīgi skaidru mērķi, un šis mērķis ir vidēji palielināt Eiropas iedzīvotāju dzīvības par diviem gadiem 2020. gadā. Un, lai to panāktu, būs jāizpilda ļoti konkrēti darbības kopumi. Pirmais - rast un īstenot inovatīvus risinājumus klīniskajos pētījumos un, piemēram, samazināt ar vecumu saistītu kronisku slimību attīstību, kā arī izveidot uz jaunākajām tehnoloģijām balstītus risinājumus vecu cilvēku ilglaicīgai aprūpē institūcijās. Neatceros, kurš uzdev šo jautājumu, bet runa gāja par tā saucamo aktīvo novecošanu, bet tas nav termins, kuru var izmērīt. Un kā tad to panākt? Jā, varam sadarboties ap šo terminu, un tomēr es par to esmu daudz runājusi, domājusi. Ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka aktīvai novecošanai, tur varētu farmakoloģiskās kompā, kompānijas nopelnīt gan farmakoloģiskās, gan jauno tehnoloģiju nozars, jo šeit nākotnē būs milzīgs jaunu darba vietu pieplūdums, bet mums ir nepieciešams iniciatīvas, lai tiešām cilvēki varētu dzīvot veselīgu, neatkarīgu un ilgu dzīvi. Dalību valstīm visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, jo šajā jomā dalību valstīm pašām naudas nepietiks. Un naudas nepietiks, ja pareizi sakot, būs vēl mazāk, jo cilvēki jau dzīvo vēl ilgāk, bet dzīvojot ilgāk mēs visi gribam būt veseli un dzīvot neatkarīgi no institūcijām. Tātad šim pilotu projektam tajā ieinteresēti ir patiesībā visi. Protams, kad industrija arī ir ieinteresēta un patiesībā tirgus būs ārkārtīgi plašs un tirgus tikai šobrīd sāk veidokties. Tātad, ja cilvēki būs veseli, viņi varēs ilgāk darboties darba tirgū un, protams, ka dalību valstīm galvenais uzdevums un lielākā vēlme ir samazināt pacientu izmaksas. Tātad tiešām es ceru, ka Eiropas parlaments sniegs savu atbalstu gan partnerības konceptam, gan arī privātu partnerībai kā tādai. Katrā ziņā šis skaidrojums ir samērā jauns skatījums uz visiem šiem jautājumiem, un tāpēc es gribu, lai mums būtu pilotu partnerības projekts, kurā mēs sadarbotos ar visām interesētajām pusēm, protams, arī ar Eiropas parlamentu šajā pilotu fāzē. Šo pilotu fāzi mēs izvērtēsim nākamajā vasarā, Un mēs sagatavosim komunikē, kurā tiks izvērtēts šīs pilotfrāzes mācības un par to, kā mēs varētu to šo pilotfāzi izvērst lielākā mērogā. Es vēlreiz vēlētos uzsvert, ka es nerunāju par jaunas aģentūras izveidi. Es runāju par vieglu politiskas dabas struktūru, kura uzraudzētu šo partnerību, un šajā struktūrā pilnībā darbotos Eiropas parlaments. Tātad es vēlreiz uzsveru, es netaisos izveidot jaunu aģentūru vai kaut kādu veidu institūciju, kas vēl tikai palielinātu birokrātisko nastu. Nē, nekādā gadījumā par to runa vispār neiet. Vai valsts sektors varētu būt eh, novatoriskāks? Esmu pilnīgi pārliecināta, ka jā. Kā mēs zinām, šobrīd visas dalību valstis dzīvo finanšu taupības režīmā, un tāpēc valsts sektoram ir daudz vairāk jākļūst daudz novatoriskākam, lai tas varētu stāties pretī gan iedzīvotāju sagaidītajam, gan arī jauniem izaicinājumiem. Tātad mēs vēlētos labāku izpratni, kā būtu jādarbojas valsts investīcijām. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pamudināt jaunu un veiksmīgu iniciatīvu īstenošanai dzīvē, un mums vajadzētu izstrādāt arī kritērijus, kā izmērīt veiksmīgumu. Savas runas pašā sākumā jau pieminēja to, ka komisija uzraudzīs eh, valsts sektora valsts sektora uzraudzības padomi, bet Nākamā gada sākumā komisija izveidos pētniecības programmu valsts sektorā un sociālajās iniciatīvās. Tur mēs novērtēsim, kā piemēram tiek izvērtēti projekti un kādas vēl ir pastāvošās barjeras un šķēršļi. Es uzskatu, ka piemēram valsts sektora līderiem vajadzētu apmainīties ar labāko praksi dažādos projektos. Eiropas komisija un eh, Eiropas Savienība uh, ir ideālais fórums, kurā apvienot zino, zināšanas, apkopot idejas un tās tālāk novadīt uz dalību valstīm, lai izprastu, kur ir labākā praksa, kurās dalību valstīs ir parauga praksa, un komisija varētu šo parauga praksi novirzīt uz citām valstīm. Jo, piemēram, valsts sektorā strādājošie un arī menedžeri tad varētu tālāk citās valstīs īstenot parauga praksi. Pie tām nenovērtēsim pārāk zemu to potenciālu, kāds ir valsts iepirkumam novatoriskiem produktiem un pakalpojumiem, jo es no tiesas uzskatu, ka tas ir viens no instrumentiem, kā uzlabot valsts pakalpoju, pakalpojumus. Protams, ka ir jārunā arī par valsts iepirkuma mērķiem. Taču šeit vajadzētu novērtēt riska risinājumu izmaksas un kādām vajadzētu būt apmācībai. Valsts iepirkums nevienmēr tiek izmantots kā politisks instruments, un es uzskatu, ka šeit ir vienkārši lielisks iespējas to izmantot kā tādu. Un, protams, šis te dokuments par novatoriskajiem risinājumiem, mēs griezīsimies gan pie dalību valstīm, gan pie reģioniem, lai tam tiktu atvēlēts budžets. Tātad inovatīvā partnerība balstīsies uz dažādiem projektiem. Mēs runājam par dažādu programmu, arī tā saucamās no, ar novecošanu saistītās slimības. Mums ir jārunā arī par citiem jautājumiem. Uh, Tātad zinātniskais progress, lai pēc iespējas ātrāk nonāktu dzīvē, proti, lai tas tiktu pārtulkots un realizēts produktos un pakalpojumos. Par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Es pati piedalījos konferencē, kas uz man atstāja dziļu iespaidu. Tā bija konference, kurā piedalījās uzņēmumi Itālijā. Itālija ir valsts, kurā ir ārkārtīgi daudz mazo un vidējo uzņēmumu, patiesībā pat mazāku nekā mazie un vidēji uzņēmumi. Ir maziņas, maz, maziņi, maziņi uzņēmumi, kuros strādā divi, trīs cilvēki, un ļoti bieži šie uzņēmumi vēlas nākt klajā ar jaunradošām idejām, bet viņām trūkst atbalsta. Šajā konferencē man pārsteidz tas, ka bija ārkārtīgi daudz maza uzņēmumu, kur nāca klajā ar praktiskiem piemēriem, kā viņi rīkojas eh, ārkārtīgos apstākļos un kas viņiem ir jāpārkāpj, lai viņi varētu eksportēt uz citām valstīm. Kā mēs zinām, MVU ir Eiropas ekonomikas mugurkauls, un mums vajadzētu izstrādāt tādus dokumentus, kas palīdzētu MVU. Citi pasākumi ir domāti tieši MVU atbalstam. Un šādi pasākumi ir piemēram finansējuma pieejamības palielināšana, jo šobrīd šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un grūts jautājums gan ES līmenī, gan arī dalībvalstu līmenī. Rīt, ja pareizi atceros, jums būs iespēja runāt ar uh, ģenerāldirektora kungu, pētniecības ģenerāldirektorāta priekšsēdētāju, lai runātu par finansējumu pieejamības palielināšanu. Mums vajadzētu arvien ciešāk izskatīt šo finansējumu pieejamības iespēju, tīpaši izvērtējot, kā mēs varētu palīdzēt vairāk MVU. Uh, bet tādam kā vispārēji piemērojumam principam ir jābūt tam, ka finansējuma pieejamībai ir jāpalielinās. Mums pavisam ātri, un mēs arī to darīsim, mums pavisam ātri vajadzētu padarīt pieejamu uh, finansējumu, un rītā jūs dzirdēsiet, ka mēs to darīsim, jo finansējuma, prasa, finansējuma pieprasījums ir citi pasākumi. Mums ir jāvienkāršo nākotnē paredzēto zinātņu programmu finansējuma pieejamība. Mums ir jāpaplašina Eiropas novatorisko politiku ietvars, tam ir jāizkāpj ārpus tikai tehnoloģiskā novatorisma mērķiem, jo Mazie un vidēji uzņēmumi darbojas arī netehnoloģisko inovāciju jomā. Šeit vēlreiz vēlētos uzsvērt to plānu, kā ir doma izveidot Eiropas dizaina līderības padomi. Un, protams, runiet arī par sociāliem pilotu projektiem, jo tieši šajās jomās mazie un vidējie uzņēmu, uzņēmumi radīs savu zelta bedri. Es uzskatu, ka patreizējā schēmas Eiropas Savienībā, proti Eiropas Savienības budžets varētu pat 20 reizes lielākā mērā palīdzēt MVU. Mēs vēlētos izveidot tādu sistēmu, kura varētu kura pieļautu pārobežu kapitāla fondu izveidi, arī, piemēram, inovatīvas idejas investoriem, jo bieži vien ir laba ideja, ir inovatīva ideja un ir investori, kur vēlētos palīdzēt viens otram, bet nekad nesatiekās. Un es domāju, ka mūsu Eiropas Savienības līmenī vajadzētu palīdzēt šīm abām pusēm satikties. Maza un vidēja uzņēmuma fórums darbosies, es ceru, kā platforma, lai palīdzētu rast finansējumu, iegūt finansējumu maziem vidējiem uzņēmumiem. Tātad eh, apkopojumā, noslēgumā bija, ir ļoti svarīgi palīdzēt MVU kļūt eh, piesaistītākiem dažādiem palekt, projektiem. Līdz 1. oktobrim noslēgtie līgumi pierāda, ka pāri par pieciem tūkstošiem mazo un vidējo uzņēmumu ir vairāki, ir pār par e, miljoniem eiro ieguldīts mazajos uzņēmumos, un tas sastāda 16% no visas Eiropas Savienības sniegtās naudas tematiskās programmās. Uh, Tātad, eh, jo kopš septītās zinātnes un pētniecības ietver programmas sākšanās, mazie un vidējie uzņēmumi ir ārkārtīgi strauji pieauguši savā uh, pētniecībā. Startautiskā sadarbība ir ļoti svarīga, lai mēs varētu turpināt arī darbu pie standardizācijas, un šis ir tiešām jautājums, kas arī ir startautiskā sadarbība, jo viens no jautājumiem, kurš arī tika minēts manas vizītes laikā ASV, jo īpaši tika, tika, tika ir tas, ja Eiropā un Amerikā mēs neizstrādāsim globālus standārts, tad tos mums eh, izstrādās un uzspiedīs austrumu valstis, un diezin vai mēs to īsti vēlamies. Līdz ar to mums ir jāraugās, kā mēs varam sadarboties, lai varētu būt konkurētspējīgi. Lūk, šis ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Un es domāju, ka jūs arī redzēsiet eh, tuvāko mēnešu laikā arī tādu globālus pārdomas par šiem standartiem un arī mans kolēģis Vits priekšsēdētājs Tažanī kungs arī būs atbildīgs par šo jautājumu un strādās pie tā. Lai mēs varētu noturēt šeit pētniekus, attīstīt pētnieku mobilitāti. Šie jautājumi vienmēr ir bijuši arī šīs komitejas darba centrā. Un arī Patačnī kungs, iepriekšējais sapriekšētājs, arī bija ļoti interesēts šajā jautājuma risināšanā. Tas mani satrauc. Par šo tika daudz arī runāts, tiecībā arī uz sieviešu pētniet, uz sievietēm pētniecēm kā bieži vien viņām ir jāatkāpjas no savas karjeras, jo viņas uh, kļūst ar mātēm, un tad nevienmēr ir vienkārši ir atgriezties, mm, turpināt darbu. Mums ir jādod labākie iespējamie risinājumi un atbalsts, lai varētu sievietes atgriezties šajā pētniecības darbā. Mums ir jābūt arī drošiem par to, ka mēs pētnieka dzīvi Eiropā padarām daudz vienkāršāk, lai to varētu arī savietot ar ģimenes dzīvi, lai šie brīnišķīgie pētnieki, kur ir mums, vēlētos šeit palikt un strādāt arī mudināt pētniekus, kuri ir ārpus Eiropas Savienības, lai arī viņi ierastos un strādāt šeit pie mums. Es domāju, ka pētniekiem tā tiešām ir nepieciešama lieta. Um, ceļot un starptautiski sadarboties, bet ir nepieciešams, lai viņi arī atgriežas, ir nepieciešama pasākumi, lai mēs varētu mudināt pētnieks atgriezties un strādāt Eiropas Savienībā. Un kad arī mums būs izveidot šis Eiropas pētniecības eh, teritorija vai zona, tad arī mēs noteikti izstrādāsim arī šādu ietvaru pētniekiem, lai varētu mēs tiešām uh, aicināt uh, spīdošākos prātus. Par vienkāršošanu. Paldies, kundze, ziņojums. Bija ļoti liela mūsu darba daļa, strādājot pie vienkāršošanas. Viņa arī uzsvēra katru vienkāršošanas elementu, ar kuru mums ir jāstrādā. Jau trīs īpašās iniciatīvas, kuras arī minēts mūsu vienkāršošanas paziņojumā attiecībā uz finanšu uh, regulas pārskatīšanu. Sinko Dīkungs, jo īpaši arī ir, uh, man runājis arī attiecībā uz šo mm, pieļaujamo risku, jo jautājums ir sarežģīts, jo īpaši šajā komitejā un arī vēl kādā no jūsu māsu komitejām. Bet jautājums ļoti svarīgs un mēs veiksim ārkārtīgi lielu atšķirību, ja jums ir pētnieki un zinātnieki mazāku laiku eh, pavadīs savos birojos, vienkārši aizpildot kādus administratīvus papīrus, un lai viņi vairāk varētu strādāt laboratorijās, un lai viņi varētu veikt šo darbu, kam viņi ir eh, mācīti, apmācīti. Uh, Un lai arī mūsu ģenerāla direktorāta esošie auditori ne, mm, nepavadīties vien vairāk laika, ļoti daudz laika, lai kontrolētu kaut vai nu mazākos uh, naudas summu, lai tikai šis skaitlis būtu mazāk par diviem procentiem. Es domāju, ka šis pieļaujamais risks ir ļoti svarīgs un pie tā arī strādājam aktīvi. Es arī zinu, ka. Uh, deputāti, kurš ir abās komitejās, arī ļoti cieši un detalizēti darbojas, lai varētu nonākt pie atbilstīga risinājuma. Es arī domāju, ka. To arī minēja viens no deputēt, deputātiem par vidējo personāla izmaksām. Mēs pie tā arī cieši strādājām, meklējam risinājumus. Varētu atrisināt šo jautājumu. attiecībā arī uz eh, iekšfinansēšanu. Par fiksēto summu noteikšanu arī menedžeriem un mazvidējiem uzņēmumiem, lai atbalstītu viņu līdzdalību. Dienā eh, direktorāt ļoti intensīvi strādā, lai īstenotu pasākumus, kas nodrošinātu uniformu, vienotu noteikumu interpretāciju un piemērošanu visos komisijas departamentos. Tas ir svarīgi un ir nepieciešams ļoti stabils pamats. Tam ir jābūt vienotam, interpretācijai jābūt vienotai un arī, protams, piemērošanai jābūt tādai, lai samazinātu birokrātiju, par kuru runāja arī Kavalija kundze savā ziņojumā. Jūsu ziņojums, Kavalija kundze, bija ārkārtīgi vērtīgas gan man kā komisārai, gan maniem dienestiem, lai varētu noteikt tās jomas, ar kurām mums ir jāstrādā, kur ir nepieciešams ieviest izmaiņas, lai varētu tiešām nodrošināt vienkāršošanu Lisabonas stratēģiju. Vairāk deputāti arī runāja to, ka Lisabonas stratēģija nedarbojās, kad arī būtu jācer, ka tagad šī iniciatīva būs efektīva divas lietas šai sakarā. Lisabona līgumā, eh, Lisabonas stratēģijā bija 3% mērķis, to arī mēs saglabājam inovācijas savienībā, tas ir ļoti svarīgs rādītājs. Mm, pētniecības ministri ļoti spēcīgi uzstāja uz to. Mm Vairāk deputāti arī minēja attiecībā uz budžetu, ka pašlaik uh, dalība valsts samazina pētniecības budžetu, un tas, ka mums ir šīs mērķis, tas palīdzēs uh, um, pētniecības ministriem arī izcīnīt budžetu valdības sarunās. Vai nu saglabāt pētniecības budžetā sošajā līmenī, vai pat šos gadījumos to palielināt. Tas ir ļoti svarīgi. Tikpat svarīgi ir tas, ka Inovāt. Kādēļ Inovācijas Savienība darbosies? Manuprāt, šī pirmā reize, kad pētniecība un inovācija ir tagad Eiropas Savienības politikas centrā. To veica uh, komisijas prezidents Barozo, Komisija arī ir tādējā darbojusies, lai inovācija vēstniecība būtu Eiropas a, politikas centrā, un tagad mums ir Eiropa padome, un arī prezidents Van Rompēkungs runā un diskutē, i, diskutēs par šo īpašajā Eiropa padomas sanāksmē decembrī. Tad ir arī nepieciešama šī iesaista no dalību valstu pusēm lai varētu mēs nodrošināt to, ka to, ko darīja Somija, kad bija ārkārtīgi liels ekonomiskās grūtības 90. gados, bet tika pieņemts lēmums investēt naudu, lai cik maza tā būtu, taču tā būtu uh, konkrēti ieguldīta pētniecībā. Mums ir nepieciešams, lai dalību valstis uh, tagad domātu tieši šādā veidā. Mēs zinām, ko nozīmē šis Somu lēmums un kur šodien atrodas Somija pateicoties šim lēmumam. Mums ir jāpārliecina. Uh, valstu valdību vadītāji, lai viņi sniegtu savu atbalstu inovācijas savienībai. Tad arī raugoties uz Inovācijas Savienības noteiktie mērķi 3% pētniecībai attīstībai un inovācijas indikātori izstrāde. Eiropā dome mums lūdza nākt klajā ar vienu, vienu vienīgu indikātoru, es, iz, es izvedu augstu līmeņa grupu, lai viņi varētu vienoties par šo vienoto indikātoru. Un, protams, kad es ierados viņa gala sanāksmē, viņa teica, komisārs kundze, atvainojiet mūs, mums ļoti žēl, bet nu nav tāda viena indikātora, kurā mēs varētu iekļaut pilnīgi visu ko jūs gribat un ko grib Eiropā doma. Mēs nevaram neko tādu izmantot un mēs strādājam ļoti cieši arī ar OECD, saprot arī, ka stāv metriks un kādēļ to mēs varētu izmantot, bet ir jāsaprot, ka tas, ko mēs gribam iekļaut šajā indikatorā, mēs nevaram iekļaut pilnīgi visu. ASV, kā zinām, jau strādā pie šī vienotā indikatora. Un arī augstā līmeņa komiteja man ieteica, lai mēs izmantot šos divus gadus, lai varētu strādāt pie šī vienotā indikātora. Tajā pat laikā mēs nedomājam, ka būtu atbilstīgi sacīt, ka nu, mums tagad jāgaida divi gadi, mums ir jāraugās uz šo inovācijas uh, tabulu. Šeit ir 25 elementi, kuri ir šajā jau tikko pārskatītajā tabulā, inovācijas tabulā. Tas ir šķiet pirmais pielikums. Otrais pielikums. Piemēram, cilvēku resursi, arī pievilcīgas finanšu sistēmas, saikne arī ar uzņēmēju darbību, intelektuālais uh, īpašums un ekonomisko efektu un tam līdzīgi. Uh, Mēs uzskatām, ka visi šie elementi mums ir nepieciešami, lai varētu iekļaut, tie būtu kā tāda sastāvdaļa, lai varētu tad, tad, iekļaut šajā inovācijas tabulā. Uzskatām, ka šie elementi ir svarīgi un absolūti vitāli, lai varētu um, <coughs> formulēt to informāciju, kāda mums ir nepieciešama, lai varētu to salīdzināt. Lūk, Šie ir visi jautājumi, manuprāt, kurus arī esmu izskatījusi, kurus man uzdeva deputāti. Priekšsēdētāja kungs, es zinu, ka, kad es atgriezos no uzklausīšanas, jūs teicāt, ka jūs sacījāt, ka jūs jau runājat par ilgu, un es tagad jūtu arī, ka tagad jūs uzskatāt, ka runājat par ilgu, bet attiecībā uz parlamentu divu vārdi komitejai ir ārkārtīgi svarīga spēlējuma loma šajā darbā. Un šeit mēs nerunājam tikai par Ungārijas prezidentūru. Uh, man jau bija sanāksme ar uh, Ungārijas pētniecības ministru, es pieprasīju īpašu sanāksmi. Mēs jau runājam par to, kādā veidā inovācijas partnerības tiks uh, īstenots, un tas arī notiks uh, Ungārijas prezidentūras laikā. Tad arī būs šis vidustē posma uh, uh pārskatotībā uz, uz FP7 lai varētu jau sākt strādāt pie astotās ietvaru programmas izstrādes. Arī tas būs kas tāds, kur uh, Ungārijas prezidentūra aktīvi darbosies. Un par šo komiteju un tās lomu man arī domāt, ka. Mēs nevaram tikai vienoties par inovācijas politiku, kas paliek kaut kur uh, plauktos un bez rezultātiem. Mums ir jākontrolē, jārauga, kā šī politika attīstās un tiek iesaist, uh, īstenot. Man ir nepieciešama jūsu atbalsts. Jūs līdzdalība. Inovācijas savienība varēs būt efektīva tikai tad, ja visas iesaistītās puses to atbalstīs un iesaistīsies. Šī savienība būs svarīga, Eiropas partnerības būs svarīgs un fundamentāls uh, turpmākajā politikas darbā. Šīs ir ārkārtīgi liels sociālai izaicinājumi, Katra dalībvalsts atsevišķi nevar atrisināt šos izaicinājumus. Ir nepieciešams inovācijas savienības partnerības, lai varētu koncentrēties uz lielajiem izaicinājumiem sabiedrībā. Man nepieciešams jūsu atbalsts. Gan attiecībā uz šīs savienības konceptu, tad ideja kopumā un arī cerams uz uh, uh, jūsu, at, cerams arī atbalstu un zaļo gaismu, kā kāds tiks dots arī Eiropa un sanāksme decembrī. Es priekšsēd vēlreiz vēlos atgriezties pie jums, un arī strādājot pie iniciatīvas savienības un partnerību izveidošanas. Arī mācīties no iepriekšējiem pilotu projektiem, kāda nepieciešama pārvaldība un tam līdzīgi. Visi šie jautājumi svarīgi. Es ceru, ka man būs jūs atbalsts, lai varētu izsvarāt šo politiku. Komisārs Kons, liels paldies! Liels paldies par šo informāciju, paldies par detalizētajām atbildēm. Šķiet, ka mums ir izdevies pavirzīties uz priekšu un. Lielas paldies jums par to, ka ieradāties uz mūsu šodienas sanāksmi. So, wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung, wie gesagt. Tagad nākamais punkts mūsu šodienas darba kārtībā. Kā jau es teicu, mēs izskatīsim vispirms sesto punktu un pēc tam piekto. Tātad tagad runa ir par finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējām budžetam pārstrādātā redakcija. Kalfinkungs ir atzinums sagatavotājs un jums tiek dots vārds. Vai Kalfinkungs ir zālē? Jā, lūdzu, jums vārds. Liels paldies priekšsēdētā cienījamie kolēģi. Es jūs iepazīstināšu ar tādu diezgan sākotnēju versiju šīm atzinumam jo joprojām ir ļoti daudz jautājumus, kuriem nav izdevies rast atbildes. Gan tie ir procedurāli jautājumi, gan arī jautājumi, kas attiec uz finanšu regulas saturu. Vispirms pavisam īsi, kā jūs zināt, finanšu regula ir budžeta procedūras pamata pamats. Tajā ir ietverti visi principi un noteikumi, kas nosaka tā, kā mēs uh, pieņemam un kā mēs eh, attiecamies uz Eiropas Savienības budžetu. Parasti mēs pārskatām finanšu regulu ik pēc trim gadiem un, nu, ir pienācis laiks kārtējai pārskatīšanai, lai gan, eh, nu, jau ir ieviestas izmaiņas mūsu līdzinējā praksē, bet pie tā es atgriezīšos pēc brīža. Kopumā var teikt, ka finanšu regulā ietvērtās idejas ir panākt to, lai būtu vieglāk izmantot Eiropas Savienības budžetu, lai tas būtu pārskatāmāms, lai varētu paredzēt arī vietu ārpus budžeta līdzekļiem un lai varētu panākt to, ka ir lielāka atskaitīšanās par Eiropas Savienības budžeta iz, iz, um, izlietošanu un tātad publisko līdzekļu izmantošanu. Šķiet, ka ir nepieciešams vairāk fleksibilitātes budžeta principu īstenošanā un ir jācenšas uh, vienādot šos uh, noteikumus attiecībā uz visiem partneriem. Mums ir jācenšas arī atvieglot uh, fiksēto summu izmantošanu, un mums ir jāme, jāmodernizē riska pārvaldīšanu un budžeta pārvaldīšana kopumā. Tās visas ir labas idejas, bet no savas komitejas viedokļa, jo īpaši pēc šās dienas komisārs uzklausīšanas, mēs saprotam, ka visi šie it kā uh, saprātīgie lēmumi īsti nesasaucas ar mūsu nepieciešamību un vajadzībām pētniecības jojā, jo īpaši. Vispirms es vēlētos runāt par procedurālajām problēmām. Pirmo reizi finanšu regula. Mēs to pārskatām nevis konsultāciju procesā, bet koplēmumu procesā šeit parlamentā. Tas nozīmē, ka Eiropas parlamentam būs daudz lielāka loma pieņemot finanšu regulu. Tāpēc arī komisija nolēma nākt klajā ar priekšlikumu par pārstrādes procedūru, kas nozīmē, ka visi iepriekšējie grozījumi, kas ir iekļauti finanšu regulā, netiks grozīti, to nedarīs Eiropas parlaments. Tādēļ ir radies, radusies vesela virkne jautājumu atbildīgajā komitejā, kas ir budžeta komiteja, un Eiropas parlamenta referenta šajā komitejā Ingeborga Grēsla pieprasīja um, viedokli no juridiskā dienesta par to, kā mēs varētu rīkoties šajā procedūrā. Tas ir principi jautājums, vai nu tiek uh, ierobežots parlamenta pilnvars, proti parlaments varētu strādāt tikai pie dažām noteiktām vietām šajā dokumentā, un tātad nākt klajā ar priekšlikumiem par grozījumiem, uh, tieši attiecībā uz dažām atsevišķām dokumenta daļām. Mēs joprojām gaidām e, juridiskā dienesta viedokli, un tāpat mēs gaidām arī Grēslas kundzes gala lēmumu, bet balstoties uz konsultācijām, kas man ir bijušas līdz šim, Grēslas kundzei tomēr lapa tiktos. Um, um, nu, iesniegt atpakaļ šo te priekšlikumu komisijai, lai uznāktu jaunu procedūru, kurā parlamentām būtu brīvas rokas eh, izdarīt izmaiņas šajā dokumentā. Protams, ka mēs raudzīsimies uz to, kādu, kāds būs lēmums, kas tiks pieņemts eh, atbildīgajā komitejā. Ja nu finanšu regula tiks atgriezt komisijā, tad, protams, mēs attiecīgi mēs nā, attiecīgi nāksim klajā ar saviem konkrētajiem priekšlikumiem tai versijai, kas tiks izskatīt šeit parlamentā. Otrs um, jautājums, tātad uh, jautājums par saturu šai finanšu regulētai. Es vēlētos pieminēt dažus aspektus, kas, manuprāt, būtu ievērības uh, cienīgi un kas būtu interesanti mūsu komitejai. Es vēlētos es vēlētos teikt, ka mums ir bijusi, mums bija diezgan veiksmīga viedokļa ap, apmaiņa ar komisāru pirms brīža, un no itras komitejas viedokļa budžeta izmantošana ir ļoti jūtīgs jautājums, ja mēs runājam par līdzekļu izmantošanu pētniecībai un attīstībai. Mums ir Karvaljo kundzes ziņojums par šo jautājumu. Mēs tāpat arī saņēmām komisijas komentārus, un es domāju, ka mums ir diezgan skaidrs, ko mēs vēlētos redzēt šajā finanšu regulā, lai atvieglotu inovāciju projektu finansēšanu Eiropas Savienībā. Protams, ka finanšu regulā ir jācenšas rast līdzsvars starp uh, finanšu atskaiti, atskaites principiem un uh, fleksibilitāti no otras puses. Un es domāju, ka šajā jomā mums ir jācenšas panākt lielāku skaidrību dokumentā. Viena no problēmām, kas parādās, ir tāda, ka finanšu regula ir diezgan cieši saistīta ar izvairīšanos no riska un šo te zero trust attitude. Ehm, protams, ka mums ir jādomā par to, kā pienācīgi izmantot publiskos līdzekļus, bet ja mēs runājam par nulles risku, jeb zero risku un izvairīšanos eh, no riska, tas mums noteikti nepalīdzēs stimulēt inovācijas. Tāpat ir problēmas, kas ir saistīts ar piekļuvu finansējumam, jo īpaši no mazo un vidēju uzņēmumu puses un tāpat no individuālu pētnieku puses ir nepieciešams panākt uh, fina, tātad vienkāršāku piekļuvi uh, šim finansējumam. Vēl viens jautājums. Ir budžeta disciplīnas ievērošana un labas finanšu pārvaldības principu ievērošana, bet vienlaikus cenšoties neuzlikt papildus slogu. Un šī atsauc uz finanšu risku Jāsaka, ir virkne dokumentus, kuriem mums būtu, kuri mums būtu jāpabēta sīkāk, pirms mēs pieņemam galīgo lēmumu attiecībā uz šo dokumentu. Karvalio kundzes ziņojumā ir atrodams kas tāds, kas ir arī finanšu regulā, proti arvien lielāka loma tiek piešķirta šīm te eh, fiksētajām summām. Es domāju, ka arī tas ir ļoti svarīgi uh, finansējot inovāciju projektus, es domāju, ka. Mm, es domāju, ka mums noteikti ir daži jautājumi, kas būtu jāiestrādā arī šajā jomā finanšu regulā. Vēl viens jautājums, kas ir diezgan svarīgs. Es zinu, ka padome mm, īpaši nevēlas to iekļaut šajā dokumentā, bet tas ir principi jautājums. Proti runa ir par brīvu izmantošanu tiem līdzekļiem, kas tiek radīti strādājot pie dažādiem projektiem. Proti, komisija nevēlas, lai šie līdzekļi tiktu izmantoti. Tātad līdzekļi, kurus izdodas ģenerēt projektu ietvaros, komisija drīzāk ir par to, ka šie līdzekļi tiek nodot atpakaļ eh, dalību valstīm. Bet es domāju, ka mums būtu jādomā par labāku līdzekļu izmantošanu inovācijas un pētniecības jomā. Mēs tāpat esam pārunājuši jautājumu par eh, pieņemamu risku arī ar komisāru. Es domāju, ka tas ir saistīts ar pieņemama riska slieksni, jo īpaši finansējot pētniecības un attīstības programmas. Ir valda diezgan liela vienprātība par to, ka būtu nepieciešams īpaši attiekties uz uh, finansējumu pētniecības jomā Un mums ir jādomā tieši par šo pieņemamo risku. Es negribētu detalizētāk izklāstīt šo te finanšu regulas tekstu. Es domāju, ka mēs varētu pie tā strādāt attiecīgi atbildīgi, tad, ja atbildīgā komiteja, budžeta komiteja nolēma turpināt šo procedūru parlamentā un nenosūta dokumentu atpakaļ komisijai. Bet, kā jau es teicu, mums ir jānokaida vispirms, kāds lēmums tiks pieņemts budžeta komitejā, un tad arī redzēsim, vai mēs varēsim uh, nekavējoties turpināt darbu pie finanšu regulas, vai arī mums būs jānogaida, līdz komisija atkārtoti nāks klajā ar savu priekšlikumu, tātad pārstrādāt priekšlikumu. Liels paldies! Vai kāds vēlētos izteikties par šo jautājumu? Rubikungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, jo patiesībā tas ir pamat, pamats eh, mūsu nākotnes vēlmēm, piemēram, runājot par eh, dažādiem finanšu rāmjiem. Bet eh, kamēr mums nebūs pieņemta adekvāta finanšu regula, tad mēs jau neko tālāk nevaram uz tā uzbūvēt. Tātad, kas notiks ar visām programmām? Ko gribēju ar to pateikt? Ja mēs vēlamies nākt klajā ar grozījumiem, tad mums no sākuma ir jābūt pamatām. Un viens no galvenajiem jautājumiem Tas ir saistīts arī ar nākamo darba kārtības punktu. Ietekmes novērtējumu neatkarību novērtē, nodrošināšana. Un tad vajadzētu izvērtēt, ko tad raksta nosacījumi un noteikumi. Tātad, lai tas nekādā mērā neskartu revīziju sagatavotājus. Proti, Noteikumi tiek izveidoti, lai tos īstenotu, un bieži vien tiek teikts, ka e, pētījumu programmās lielāko darba daļu, lielākā enerģija tiek vērsta uz programmas sagatavošanu un uz birokrātiju nekā uz pašu pētījumu. Uh, Lai nebūtu tā, ka mazam uzņēmumam ir jāpieņem darbā 30 jauni strādājošie tikai tāpēc, lai varētu izpildīt visu birokrātijas mežu. Un eh, gala beigās tas tad nebūs tā vērts, ko es gribēju pateikt. Es uzskatu, ka mums vajadzētu daudz sīkāk izpētīt finanšu regulu un varbūt izveidot tādu ietekmes seku novērtējumu, tad uz, uz paskatieties uz to visu no tādas šķautnes, kā tas ietekmēs gara, gala patērētāju. Un e, es tiešām domāju, ka mums e, ir mazliet jātaupa, un to jau var izdarīt. Tā saucamā vienas, viena pie, vienas pieturas aģentūra uh, E, tas e, tiešām varēs atvieglot naudas saņemšanu. Esmu pilnīgi pārliecināts par to, bet to visu vajadzētu ierakstīt finanšu regulā. Prieksēdētais, paldies! Tagad to dīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šī trīsgadējā pārskats par finanšu regulu ir absolūti svarīgs. Es uz, vēlos uzteikt šeit kolēģi veikto darbu. Šajā regulā priekšlikumā ir ārkārtīgi svarīgas inovācijas, jauninājums tiek ņemts vērā arī parlamenta viedoklis pētniecības jomā par vienkāršošanu, par valsts iepirkumu. Ir viens punkts, kuru vajadzētu skatīt padziļinātāk, piemēram, šī jā, finanšu regulā ir jauninājums, kas ļauj iegūt kredītus aizdevumu Tas viss ir saistīts ar uh, to, ko teica arī uh, komisijas prezidents sacīto par eiro, pas vecpapīriem tikai un vienīgi attiecībā uz nekustamo īpašumu, bet mēs redzam finanšu jomā, kas attiec uz lieliem investīcijām, ITER vai Galileo projektos, mūsu esošajā budžeta ietvarā ļoti grūti pārēdzēt vairāk gada operācijas, bet kuras ietu tālāk par finanšu uh, Uh, perspektīvu noteikto termiņu. Ir jāveic šeit viedokļu apmaiņa savā starpā. Mūsu starpā varbūt varētu iekļaut kāds grozījums, lai varētu izmantot šo trīsgadējo pārskatu, ļaut iekļaut uh, tādu finanšu ietvaru, kas ļautu labāk uh, gan aprēķināt, gan arī finansēt ļoti smagus, finansiāli smagus projektus. Lielas paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Tad uh, varam noslēgt šo punktu. Un tagad uh, nākamais punkts. Vērčīčester kungs ziņām lūdzu. Ieteikums novērtēt neatkarību nodrošināšanu. Paldies! Tātad par neatkarīgu novērtējumu. Varu ziņot kolēģiem, ka mums bija jāna referents sanāksme pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Šīs mm, sanāksmes rezultātā nācām klajā ar sešiem kompromisu grozījumiem, apkopojot vairākus arī aspektus, kurus minēja kolēģi. Nevarējām panākt uh, piln, pa, panākt pilnīgu sadarbību. Nu, diemžēl. Tādējādi būs jābalso par atsevišķiem grozījumiem. Tā kā kolēģi, ar kuriem es diskutēju par uh, kompromisa grozījumiem, nav šeit klāt, ir nedaudz grūti sarežģīti tagad detalizēt par to izteikties. Bija ļoti priecīgs par sadarbību ar eh, kolēģiem, arī ar kolēģiem EPP. Darbā tagad pie lielāko daļu jautājumiem. varētu skatīt grozījumus, protams, detalizēt, bet, nu, redzam, cik maz šeit kolēģi ir. Varbūt mēs varam šīm etapām palikt pār. Varbūt Rubikungam ir kas sacīt, sac, eh, sakāms. Nekādi jautājumi var atbildēt. Man tagad priekšā nav kompromisa grozījuma teksta, bet esam sagatavojuši šos grozījumus. Es ceru, ka varēsim tos izdalīt. Vai nu tagad, vai arī pirms balsojuma. Bet esam vienojušies par šiem grozījumiem. Andri, referents sanāksmē, paldies priekšsēdē. Paul Rübišer, tas erstas vārds. Lūdzu, Rübikungs. Ja, ich möchte Charles Chichester recht herzlich danken. Uh, ich glaube, die ist... Jā, es vēlētos pateikties uh, äh, Čāzam Čičesteram. Ir septiņi kompromisa grozējumi. Uh, nu, referenti lieliski paveikuši savu darbu un EPP grupu atbalstu. Uh, šo priekšlikumu, tāpēc es domāju, ka mēs varēsim balsot par. Trīs punkti mūsuprāt ir svarīgi. Vispirms šie neatkarīgie eksperti, proti nevis komisijas uh, ierēģi, un otrkārt arī atklātība, caurskatāmība. Otrs punkts, kas ir svarīgs. Ir nepieciešams analizēt to, kādu ietekmi tas atstās uz uzņēmumu konkurētspēju. Jo runa jau nav tikai par izmaksām, bet runa ir arī par to, ko tas reāli nozīmēs uzņēmumiem, kuriem būs jācenšas būt konkurētspējīgiem starptautiskajā arēnā. Jo uzņēmumiem ir jācenšas uh, nodrošināt, garantēt darba vietas, tāpēc ir nepieciešama neatkarīga izvērtēšana. Manuprāt, tas ir īpaši svarīgs jautājums un tas jau īpaši attiec uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Jo, kas attiec uz izmaksām, tad tieši mazie un vidēji uzņēmumi pavisam, drīz, pavisam ātri sasniedz tādus liekas, ka tie gluži vienkārši vairs nespēja izturēt pārāk lielas izmaksas. Tātad, manuprāt, konkurētspēja ir ļoti svarīgs jautājums. Trešais punkts, par kuru mēs runājām pagājušajā nedēļā Strasbūrā, runājot par grozījumiem šim atzinumam, bija um, sieviešu aizsardzība, tātad, lai viņas um, varētu baudīt šo bērnu kopšanas atvaļinājumu, tātad maternitātes un paternitātes atvaļinājumu, ir jādomā par to, kādas seks tas viss atstās 27 dalībvalstīs, kur uh, Protams, ir ļoti atšķirīgas finansēšanas iespējas, un tāpat arī situācija darba tirgo ir ļoti atšķirīga. Es domāju, ka mums ir saulēcīgi jādomā par visu šo ietekmi, pirms mēs nākam klajā ar priekšlikumiem grozīmiem. Mums ir jāapzinās tas, ka te ir runa par ļoti svarīgiem jautājumiem, kas varbūt nav gluži ierakstīt mūsu 2020. gada stratēģijā, bet jebkurā gadījumā es pateicos Čeičester kungam. Liels paldies, turpina priekšsēdētājs. Ļoti žēl, ka tik maz kolēģi ir, ier, ir palikuši šeit se, sēž zālē, jo šis tik tiešām ir ļoti svarīgs jautājums. Mūsu likumdošanas darbā tas ir ļoti svarīgs aspekts. Bieži vien Mēs neizvērtējam to, kādas sekas atstās mūsu lēmumu pieņemšanu. Mēs to neizvērtējam saulēcīgi, dažkārt to neizdaram vispār. Mums vajadzētu paredzēt ietekmes novērtējumu jebkuram likumdošanas aktam, un es vēlētos, lai turpmāk mēs strādātu pie šī jautājuma, par to ir jādiskutē. Un diskusijām ir nozīme tikai tad, ja mēs esam izvērtējuši ietekmi. Es vēlētos teikt, ka vēl bez ietekmes novērtējuma, kas ir iekļauts komisijas priešlikumā, patiesībā runa ir arī par ietekmi, kas rodas mūsu idejām, tātad idejām, ar kurām mēs papildinām savus priekšlikums, jo parlaments nāk klajā ar prātīgiem priekšlikumiem, dažkārt varbūt šie priekšlikumi nav tik veiksmīgi, un mēs nezinām, kāda ir ietekme, kādas ir sakas mūsu lēmumiem. Tāpēc es uzskatu, ka runa šeit ir par ļoti svarīgu dokumentu, un es pateicos kolēģiem, kas ir strādājuši pie šī dokumenta tik intensīvi. Paldies! Un tagad vārds kolēģiem, kas vēlējās papildināt. Jā, paldies priekšsēdētāji, turpina Kalfinkungs. kungs. Es runāju kolēģis Terezes Jēras vārdā. Viņa joprojām cīnās ar loģistikas un transporta problēmām, tāpēc arī viņa aicināja mani uh, paust viņas viedokli, uh, kā ēnu uh, referents viedokli šajā ļoti svarīgajā jautājumā. Un es viņas vārdā vēlētos pateikties Čičester kungam par eh, veiksmīgo sadarbību, kas vienmēr ir veiksmīga. Uh, Mēs uzskatām, ka ir izdevies sasniegt kompromisu, um, proti komisija um, grasās um, izvērst šādus ietekmes novērtējumus, tas mums palīdzēs uzlabot Eiropas Savienības likumdošanas kvalitāti. Mēs tāpat arī uzskatām, ka ļoti vērtīgs ir mūsu komitejas priekšlikums arī kompromisa grozījumi, kuros, ar kuriem mēs paredzam iekļaut šo te ietekmes novērtējumu. Un nevajadzētu būt tā, ka ekonomiskie aspekti ir daudz svarīgāki nekā vīdes, sociālajie un teritoriālajie aspekti. Un visbeidzot, kā jau daudzi mūsu kolēģi norādīja, ir nepieciešama lielāka caurskatāmība un atklātība, un mēs ceram, ka lielākā daļa politisko grupu atbalstīs eh, mūsu politiskās grupas nostāju mhm, attiecībā uz ietekmes novērtējumu pirms mēs nākam klajā ar likumdošanas priekšlikumiem. Lielas paldies! Lielas paldies! Vēl, vēlreiz došu vārdu Čičester kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos pateikties kolēģiem par izteiktajiem komentāriem un konstruktīvo pieeja strādājot pie šī jautājuma, un es tik tiešām varu piekrist jums, priekšsēdētāji, šis ir ļoti nozīmīgs jautājums. Es Es liecos domāt, ka tas, ka tik daudzi eh, deputāti nav ieradušies uz šo sanāksmi, nozīmē to, ka viņi pilnībā uzticas eh, padevīgajam atzinumu sagatavotājam, bet to nu mēs redzēsim rīt balsošanas laikā. Es ceru, ka Rievers um, eh, Demetrēls kundze priecājas par uh, kompromisu kompromis grozījumiem, kurus esam sagatavojuši kopā. Uh, mēs neesam saņēmuši gluži apstiprinājumu tam, ka viņa piekrītiem, bet varbūt priekšsēdētājiem ir vairāk informācijas par šo jautājumu. Es vēlētos tikai um, atsaukties uz Paula Rūbiga um, komentāru, kas bija tīri vietā. Proti, bieži vien mēs balsojam par jautājumiem plenārsēdē, un varbūt mēs neesam saņēmuši pienācīgu informāciju par situāciju, kontekstu un faktiem. Un tieši tāpēc jau šis parlaments strādā komitejās. Mēs um, uzticamies un ticam, ka kolēģi pienācīgi strādā pie šiem jautājumiem komitejās. Un uh, šis komentārs par balsojumu pagājušajā nedēļā par um, mātes uh, atvaļinājumiem uh, es domāju, liek mums domāt par to, cik izmaksā tie mm, pasākumi, kurus mēs īstenojam, un tas arī uzsver to, ka ir nepieciešams iepriekšējais ietekmes novērtējums. Un tāpēc arī nepieciešams novērtēt neatkarīgumu šādiem ietekmes novērtējumiem. Un mm, Tāpēc es domāju, ka komisijai izdosies veiksmīgi strādāt tikai tādā gadījumā, ja šie ietekmes novērtējumi tiks īstenot neatkarīgi, un es ceru, ka kolēģi balsos pār šo priekšlikumu rīt no rīta, un es domāju, ka īpaši grūtību mums nebūs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies Čičester kungam! Pateicos un vēlos vien pateikt arī, ka kolēģi Madrērs kundze ir pilnībā piekrituši šiem uh, grozījumiem. Tāpēc es domāju, ka mums nebūs nekādu grūtību balsot par šo jautājumu. Līdz ar to esam izskatījuši arī šo punktu. Tagad neliels pārtraukums un pēc brīža, tad, kad um, tie, kam ir jāatstāj zāli, būs atstājuši zāli, mēs uzsāksim koordināšu sanāksmi. Tātad pēc dažām minūtēm. Nezinu, kad pārējie mums pievienosies, bet pēc neliela brītiņa atsāksim koordinātoru sanāksmi.